Buongiorno, onorevoli kolēģi. Um... Ehm, Labrīt, cienējamie kolēģi. Šodien mums ir ļoti saspringta darba kārtība, un mums ir jāizskata ļoti daudz jautājumu. Mums ir daudz arī lūgto viesu. Ja jūs piekrītat darba kārtībai, kādu jūs esat saņēmuši, tad uzskatīsim, eh, ka tā ir pieņemta apstiprinām arī iepriekšējās sanāksmes protokolu, ja nav iebilžu. Un paziņojums no priekšsēdētāja paziņojumu sakarā var pateikt, ka koordinātoru sanāksme šodien aiz slēgtām durvīm sāksies pulksten 17. Vispirms aplūkosim organizētās noziedzības ietekmi Eiropas Savienībā. Mafijas tipa organizāciju darbību mums ir virkne ievērojumu runātāju, kas eh, pārstāv dažādas Eiropas iestādes un institūcijas, kas nodarbojas ar organizētās noziedzības apkarošanu. Tā kā mums būs iespēja viņus šodien uzklausīt, dzirdēt viņu viedokli un padomāt par to, kā mēs varam tālāk attīstīt mūsu sadarbību. Vēlos sveikt Giovanni Kessler kungu, kas ir uh, Olaf pārstāvis, uh, ģenerāla direktors, un līdz ar to došu arī Kessler kungam kā pirmajam vārdu, pēc tam uzaicināšu jūs uzdot jautājumus. Vispirms vārds būs koordinātoriem, pēc tam došu vārdu Keslerkungam atbildēm, un, ja būs vēl laika, tad būs iespēja uzdot jautājumus arī citiem grupas dalībniekiem. Tā kā lūdzu, Keslerkungs vārds jums kā pirmajam. Paldies priekšsēdētāji, labrīt visiem! Es pāris minūtes sniegšu tādu ievadu nelielu. Un pēc tam es labprāt iesaistīšos ar jums diskusijās, jo, manuprāt, šī tēma ir ārkārtīgi interesanta un arī ļoti svarīga visiem. Jūs labi zināt, ka Olaf ir krāpšanas apkarošanas birojas, kas darbojas Eiropas Savienības līmenī. Tas ir vienīgais, eh, kas izmeklē krāpšanu Eiropas Savienības līmenī. Taču ir arī eh, citas organizācijas, kuras nodarbojas, eh, kas darbojas šajā lauciņā, taču tām nav izmeklēšanas eh, pilnvaru tādu, kādas tās ir Olaf. Centīšos varbūt sniegt jums zināmu priekšstatu par to, Ar ko tad mēs īsti saskaramies? Vispirms eh, nedaudz tāda faktu materiālu un ciparu, un tad skatīsimies, kur mēs varam iet tālāk, izējot no šīs informācijas. Mēs esam aplī, aplūkojuši mm, visas tās izmeklēšanas, kuras esam veikuši pēdējo trīs gadu laikā, eh, runātājs sevi labo gan divu gadu laikā. Runāšu par 2009 un 2010 gadu mm, tie ir gadi, par kuriem mums ir apkopota statistika, un e, tas parāda, cik lietas mēs esam izmeklējuši. Tie ir krāpšanas gadījumi vai cita veida noziegumi, e, noziedzīgi nodarījumi, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības finanšu interešu graušanu Uh, esam pavisam veikuši 375 dažādas izmeklēšanas, 10% um, jeb uh, vairāk kā 35 um, no šīm lietām ir tieši saistīts ar organizēto noziedzību. Kāda ir ietekme visām šīm te 375 izmeklēšanām? Uh, Um, kopā šeit ir runa par 1,7 miljardiem, kā birojas to ir aprēķinājis. Tas ir tātad kaitējums, ko mēs esam cietuši uh, šo te uh, noziegumu rezultātā. Tātad finansiālā ietekme ir uh, viena lieta. Un ja mēs runājam par trī, šīm 35 izmeklēšanām, kas ir saistīta ar organizēto noziedzību, uh, Tā sastāda kopējos zaudējumus, ko izmeklējām 60 miljonu apmērā, un tas nozīmē, ka tas ir kopumā vairāk kā 40% no visām, visiem zaudējumiem, ko, kas ir radušies šo mm, noziedzīgo nodarījumu rezultātā. Uh, Protams, ka mums bija zināma nojausma par šo te procentuālo attiecību, un mēs arī zinājām, ka 10% no visiem noziedzīgiem nodarījumiem varētu būt saistīti ar organizēto noziedzību, taču tagad tam ir arī uh, pierādījumi tātad jau tādas statistiskās analīzes veidā, un tātad, kā jau es minēju, šie 30, šī 35 lietas vai 10% no visām lietām kopā atbild par 70 miljoniem eiro lieliem zaudējumiem, kas ir 40% no visiem, kas saistīti ar mūsu izmeklētajām lietām Eiropas Savienībā. Esam veikuši arī tādu empīrisku analīzi un varam secināt, ka, eh, protams, ka organizētā noziedzība šeit spēlē nozie, no, nozīmīgu lomu un rāda eh, patiesas briesmas un kaitējumu Eiropas Savienības eh, finanšu interesēm. Tātad četreiz lielāks apdraudējums nekā no cita veida balto apkaklīšu noziegumiem. Jāsaka, ka runājot par definīciju organizētāji noziedzībai, nu šeit mēs esam iekļāvuši tikai tos gadījumus, kur visas noziedzīga nodarījuma pazīmes pilnībā atbilst uh, organizētās noziedzības uh, definīcijai. Un organizēt Tā noziedzība, protams, um, Eiropas Savienībā pastāv, to neviens nevar noliegt. Nelegāla tirdzniecība, tas ir pirmais nozieguma veids, kas īpaši kaitē Eiropas Savienības uh, finanšu interesēm. Kontrabanda neapšaubāmi viens no šīs nelegālās tirdzniecības aspektiem. Tālāk tas, ko mēs saucam par instrumental crime, tātad uh, noziegums nav mērķis, bet tas ir līdzeklis, un proti šeit runa ir par korupciju. E, korupcijas gadījumu skaitu mēs arī esam izskatījuši, jā, un diemžēl šī parādība ir plāši izplatīta, bieži sastopama, un ļoti bieži tā uh, praktiski notiek līdztekus vai kopā ar uh, kontrabandas pasākumiem. Tātad kontrabandu pavada otrs šis te nozieguma veids, proti korupcija. Un visi šie noziegumi, kas negatīvi ietekmē Eiropas Savienības budžetu, kā es jau sacīju, lielā mērā ir saistīta ar organizēto noziedzību. Mēs eh, šeit runājam par noziedzīgiem nodarījumiem Eiropas Savienības eh, teritorijā, taču tiem lielā, lielākā daļa no tiem ir pārrobežu dimensija. Mēs ļoti bieži runājam par to, ka šādus noziegumus eh, veids vai izdara transnacionālas grupas. Un ierodoties parlamentā, es, protams, vienmēr saņemu daudz jautājumu, un arī žurnālisti uzdod daudz jautājumu. Un žurnālisti man vēl vakar jautāja, kurā valstī visbiežāk ir sastopama krāpšana Eiropas Savienībā. Eh, man nācās viņiem atbildēt to pašu, ko parlamentam. Uh, Eh, es nevaru atbildēt uz šādu jautājumu, jo mums vairs nav krāpšanas nacionālā vai dalībvalsts līmenī. Mēs to vienkārši vairs nevaram piesiet vienai atsevišķai dalībvalstī vai kaut kādai dalībvalsts statistikai, jo organizētā noziedzība jau sen ir pārkāpusi robežas un darbojas starptautiskā arēnā. Un tā ir pārkāpusi ne tikai Eiropas, eh, tātad atsevišķu dalībvalstu robežas, bet arī Eiropas Savienības robežas. Piemēram, Itāļu organizētās noziedzības grupas ir organizētas un darbojas finanšu mahinācijā visas Eiropas Savienības teritorijā un ārpus Eiropas Savienības robežām. Nu, protams, ka vienmēr ir vajadzīgs cilvēks, ko uh, var piekukuļot, protams, ka mm, tas dzīvo kādā konkrētā valstī, bet ja mēs runājam par cigarešu kontrabandu, piemēram, cigaretes parādās tirgu, piemēram, Itālijā vai Beļģijā, uh, eh, Tātad tās tiek, eh, piemēram, konfiscētas Beļģijā vai Itālijā, taču iespējams, ka tās ir ievestas eh, no Vācijas un saražotas vēl kaut kur ārpus Vācijas. Tātad teritoriālais aspekts būtībā šeit nav tik svarīgs, jo mēs nerunājam vairs tikai par Eiropas tīklu, par Eiropas noziedzības tīklu, bet par starptautisku vispasaules noziedzības tīklu. Tāda ir realitāte. Un mēs cenšamies apkarot organizēto noziedzību, un mums ir jāsaprot, kādas dimensijas tas viss ir ieņēmis un, lai aizstāvētu Eiropas Savienības eh, finanšu intereses, mēs nevaram to sākt darīt kaut kur dalībvalstu līmenī. Tad mēs vienkārši netrāpīsim īstajam mērķim. Ir jākoncentrējas uz eh, notiek tiem, eh, protams, noziedzīgiem nodarījumus faktiem, jā, eh, atklājot dalību valstīs kaut kādas detaļas, kas ir saistītas ar eh, noziegumiem starptautiskā līmenī, ir tikai aizberga redzamā daļa. Tālāk, kad jūs pāriet uz izmeklēšanas līmeni, tātad uz izmeklēšanas darbībām, protams, ka izmeklēšanas notiks dalību valsts līmenī, uh, un mums ir jābūt instrumentiem dalību valstu līmenī, bet vienlaicīgi ir jābūt instrumentiem, kas var darboties starptautiskā līmenī. Pretējā gadījumā mūs ierobežos dalību valstu jurisdikcijas. Piemēram, mums ir jābūt iespējai izdarīt dažādu veidu pieprasījumus citām dalību valstīm, un mums ir jābūt informācijas apmaiņai Eh, sadarbības tīkliem visdažādākajās jomās, runājot par izmeklēšanas darbībām. Diemžēl eh, šī informācijas apmaiņa nav pietiekama, nav pietiekama operatīva. Eh, izmeklētāji ir pārāk koncentrējušies uz nacionālo līmeni, protams, starptautiskā līmenī reizēm sadarbība notiek pārāk lēni bet tikai tad, ja mēs redzam kopējo kaleidoskopu veidotu attēlu, mēs varam saprast, kas īsti notiek. Bet, ja dalībvalsts izmeklētāji koncentrējas tikai uz kaut kādu mazu uh, visa tīkla darbības daļiņu, diemžēl nacionālajā līmenī mēs pārāk koncentrējamies uz šo mikro izmeklēšanu, un tas nav pietiekami, lai apkarotu šo parādību, kas ir starptautiska un globāla un darbojas ar reizēm, diemžēl, daudz modernākām un advancētākām metodēm, kādas ir mūsu rīcībā. Un OLAF ir vienīgā organizācija, kas var nodarboties ar izmeklēšanu šādā transnacionālā līmenī. Bet, diemžēl, tā ir diezgan vientuļa šajos pūliņos. Es gribētu teikt, ka mums ir tikai administratīva loma, mums arī nav juridiskas lomas. Mēs veicam izmeklēšanu un pēc tam secinājumus tālāk nododam nacionālajām izmeklēšanas iestādēm, valstu prokuratūrām un tā tālāk. Bet problēma ir tāda, ka mēs pat īsti nezinām, pie kura konkrēta pro, eh, pro, prokuroru mums vajadzētu vērsties. Piemēram, ja tas ir starptautiska rakstura noziegums, tad mēs nezinām, kam tad īsti nodot vai kurām valstīm, cik valstīm, lai uh, savukārt šie prokurori varētu veikt attiecīgās izmeklēšanas darbības. Mums ir vajadzīga labāka izmeklēšanas struktūra un arī daudz pilnīgāka sistēma lietu un materiālu nodošanai Nacionālajām prokuratūrām. Lai būtu labāks priekšstats eh, par um, situāciju Eiropas līmenī, kādi uh, noziedzīgi nodarījumi tiek nodarīti visbiežāk, jo ļoti bieži izmeklēšanas veicot tikai dalībvalsts līmenī, daudz no noziegumiem paliktu vispār neatklāti. Jā, mēs neesam ierobežotie dalībvalstu uh, teritorijām, nu un diemžēl noziedznieki arī nē. Un tieši tādēļ man ir tāda sajūta, ka uh, Eiropas izmeklēšanu un lietu nodošanu, iztiešanu dalību valstu tiesām, manuprāt, nav īsti atbilstoša. Tas nav pats efektīvākais veids, kā to darīt. Tā kā mums būtu vajadzīgs kaut kāds izmeklēšanas birojs Eiropas līmenī. Nolaf nu, šobrīd it kā veic šo funkciju, bet, kā es teicu, bez juridiskām pilnvarām. Jā, mums ir arī Eiro just un Eiropol, bet mums ir vajadzīga sistēma, kur mēs varam starptautiskā līmenī tiesāt starptautiska mēroga noziedzniekus. Es jau teicu, mēs esam administratīva organizācija, mums nav uh, pilnvaru veikt tādas uh, patiesi uh, tiesiskas izmeklēšanas, kā to var darīt prokuratūras dalībvalstīs, un mēs arī nevaram piemērot kriminālu sankcijas. Un, eh, manuprāt, eh, ja mēs varētu pavirzīties priekš šajā virzienā, tas būtu kvalificēts tāds kvalitatīvs lēciens, apkarojot eh, noziedzību Eiropā. Paldies, paldies par šo ievadu un īpaši par koncentrēšanos uz dažiem punktiem, par ko šodien izvērsīsies debatas. Un tālāk gribu dot vārdu koordinatoriem vai koordinātora aizstājējiem. Lūdzu, jums e, iespēja uzstāties katram nevairāk kā divas minūtes, lai visiem būtu laiks runāt. Diez, Dimērs kungs, nē, Dimērs kungs nevēlas neko teikt. Nu, varbūt tomēr. Nē, es nevēlējos pašlaik izteikties. Es tikai uh, Es, protams, uzklausu ar ļoti lielu interesi, ko Kesler kungs ir teicis, bet es nelūdzu vārdu. Borsalīno kungs, vai jūs vēr, vēlaties izteikties Borsalīno kundze? Jā, es arī nelūdzu vārdu, bet es eh, domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo pievērst uzmanību šiem jautājumiem un arī, protams, izsniegt informāciju, lai mums būtu ļoti skaidra uh, kopbildi par šo jautājumu. Varbūt mēs esam dzirdējuši eh, ļoti daudz informācijas par Olaf un arī par ekonomikas uh, problēmām, ko var radīt uh, šī, šīs, šie krāpšanās gadījumi viscaur Eiropas Savienībā. Un es uzskatu, ka ekonomikas uh, negatīvā ietekme, negatīvā ietekme uz ekonomiku ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Tā ir um, Tas arī tā ir, protams, uh, uzticamības problēma par to, ka cilvēki vairāk neusticās, ja, ja, ja attiecīgi piedzīvo šādu problēmu. Un izrietot no jūsu secinājumiem, jūs uh, runājāt par Olaf un Eiropas Savienības instrumentiem, kas ir vēl aizvien attīstības stadijā un ka ir nepieciešams tādi pamat instrumenti, lai vispār veiktu funkcijas, bet uh, bet eh, jāņem vērā to, ka šie instrumenti bieži vien paši sevi ierobežo. Jo ir jāņem vērā to, ka mums ir eh, jādab, jāsadarbojas ar, dažādām, ar 27 eh, dalībvalstu, kur katrai ir sava juridiskā sistēma. Protams, ir šeit nepieciešams veicināt šo instrumentu, bet uh, ir nepie, kā jau jūs teicāt, ir nepieciešama lielāka koordinācija san, eh, sadarbība, jo jāņem vērā to, ka organizētā noziedzībai ir vairāk um, attīstītāki instrumenti, lai pretotos šādiem uh, uh, novēršanas, tātad noziedzības novēršanas instrumentiem. Tātad, protams, šeit ir ne, nepieciešamība um, kopīgu instrumentu vai kopīgu juridisko sistēmu izveidot ne tikai, uh, lai ne tikai starp dažādām aģentūrām, bet arī šeit ir nepieciešams arī vadlīnijas, kas to varētu uzsvērt. Cik es to sapratu, um, ka mēs, lai mēs varētu attīstīt šos instrumentus, tad mums vajadzētu arī pašu rīcību um, attīstīt. Un teikt, Ņūtona kungs. Liels paldies! Tas patiešām bija ļoti interesanti. Protams, man nav tik daudz laika, un es neesmu pārliecināts, vai man vēl vajadzētu uzsvērt šo jautājumu. Bet to, ko es vēlētos teikt, ir tas, ka mēs kā komiteja varam iesniegt uh, pieteikums, kā mēs varētu uzlabot šo situāciju. Ja mēs nepasakam ļoti skaidru, ko tad uh, savienībai, kas tad savienībai ir jādara, tad iespējams mēs šo, uh, palaidīsim šo iespēju garām. Uh, iespējams, ja jūs iesniegtu dokumentu nedaudz vēlāk bez jūsu parakstu, ņemot vērā to, kas varētu apdraudēt jūsu darbu. Bet kas varētu būt tā ideālā struktūra, lai mēs varētu apkarot šādus uh, noziegumus? Varbūt tās tas ir sava veida FBI, kā ir Savienības FBI. Uh, vai mums ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesu instances, kas varētu apkarot, mums ir nepieciešams sankcijas, mums ir nepieciešami cietumi. Tas jau ir, šeit ir tāda savu veidu hierarhija, ja mēs runājam par instrumentiem. Kas, kas tad ir nepieciešams Eiropas Savienībā kā ideālā pasaulē, lai mēs varētu apkarot un no, um, novērst šos uh, noziedzīgos uh, gadījumus? Liels paldies! Stāšsa kungs. Liels paldies! Es ļoti uzmanīgi um, ieklausījos, ko jūs teicāt. Un mēs jau esam arī tikušies iepriekš. Jūs teicāt, jūs uzsvērāt, ka Olaf ir ļoti liela pieredze, ja mēs runājam par organizētās noziedzības apkūrošanu, tīpaši, ja mēs runājam par cigarešu kontrabandu, un es uzskatu, ka jums arī ir ļoti efektīva komanda, kas spēj apkarot uh, cigarešu kontrabandu. Varbūt tās jūs varētu pastāstīt vairāk par šo aspektu, un varbūt tās jūs varētu arī paskaidrot, kādas uh, mācības jūs esat guvuši no šiem uh, gadījumiem. Ņemot vērā to, ka jūs ap ļoti labi apkarojot cigarešu kontrabandu, iespējams, jums ir ļoti laba koordinātora sistēma iekš Olaf. Varbūt tās jūs varētu arī paskaidrot, kas ir nepieciešams uzlabot, ja mēs runājam par cigarešu kontrabandas apkarošanu. Jo tas e, cigarešu kontrabanda bieži vien ir saistīta arī ar citiem organizētās noziedzības veidiem jo bieži vien ir tie paši grupējumi iesaistīti, kas arī uh, veic uh, narkotiku tirzniecību un uh, nodarbojas ar cilvēku tirzniecību. Varbūt tās jūs varētu arī sniegt informāciju par cik daudz finanšu resursu mēs zaudējam uh, caur uh, cigarešu kontrabandu un cik uh, daudz mēs būtībā arī zaudējam gan nacionālā līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Varbūt tās jūs varētu uh, mums uh, paskaidrot vairāk par šo uh, cigarešu kontrabandu. Lielas paldies, Zondergārd kungs. Lielas paldies. Lielas paldies arī par sniegto informāciju. Mums būtu pieci konkrēti jautājumi. Pirmkārt, kā definē Olaf organizē, organizācija organizēto noziedzību. Protams, es nevēlos te izvērst lielu definīciju diskusiju, bet ar kā, kuru definīciju jūs strādājat? Otrs jautājums. Olaf uzskata, ka um, krāpšanās ar Eiropas Savienības fondiem un finanšu resursiem tas ir paaugstinājies. Uh, it īpaši pēdējo gadu laikā, vai arī iespējams tas ir palicis tādā pašā līmenī. Ja mēs runājam par krāpšanos, tad bieži vien šeit ir tāda neskaidri skaitļi, un jūs mums esat snieguši piemērus par uh, attiecīgiem gadījumiem. Varbūt tās jums ir kaut kāds priekšstats, kāds tad izskatās šis neskaidrais skaitlis, un uh, ceturtkārt. Tas, kas tika ierosināts kā risinājums, uh, Tas ir sava veida tā kā Eiropas Savienības pārvaldības instance, bet ja mēs runājam par šo saistību starp organizēto noziedzību, kas norisinās iekš Eiropas Savienības teritorijas un kas norisinās ārpus Eiropas Savienības teritorijas, ir 30 tātad šeit tika minēta 35, 37 gadījumi. Cik tad no šiem gadījumiem attiecās uz Eiropas Savienības teritoriju un cik attiecās uz ārpus Eiropas Savienības teritoriju? Un ņemot vērā to, ka korupcija arī ir ļoti svarīgs jautājums, kā tad tagad uh, šī situācija izskatās? Vai, krimin... vai šīs uh, korupcijas mērķis ir būtībā panākt varu, vai arī um, tas ir sava veida līdzeklis? Varbūt tas jūs varētu paskaidrot par šo kriminalitātes aspektu. Makintērs kundzei vārds. Lielas paldies, es runāju konservatīvo grupas vārdā. Protams, es palaidu garām lielu daļu jūsu prezentāciju, jo es iet uz pavēlu, bet varbūt tās es varētu uzdot jautājums uh, par um, konkrēti jautājumu par eiro valūtas viltošanu. Šeit jau arī mums ir programma Pereklis ko Dimenera kungs arī uh, pie, tā, šis, uh, pro, pie šī projekta strādā. Uh, kas tātad šī, šis projekts ir pret eiro valūtas viltošanu. Kāda ir jūsu komentāra par šo projektu? Liels paldies. Kesler kungam tiek vār, dot vārds. Liels paldies. Kā jau tika teikts, ka iespējams, ka šeit tiek paredzēts arī otrs posms, tad, kad mēs varēsim diskutēt par šiem jautājumiem. Uh, Un šeit tika uzdot daudz jautājumu, kurus ir nepieciešams, uz kuriem nepieciešams sniegt atbildi, un arī, protams, tos vajadzētu pārbaudīt. Jūs uzdevāt jautājumu, kas tad mums ir nepieciešams, to jūs uzdevāt, un arī Sposalīno kundze šo jautājumu uzdevu. Mums ir nepieciešama iestāde, instance, mums ir instrumenti, kas eh, darbojās Eiropas Savienības teritorijā un kas, protams, spēj stāties pretī izaicinājumam. Un, diemžēl šodien mums nav šādi instrumenti par rokai. organizētā noziedzība ir eh, jāņem vērā to, ka kā biznesa projekts tas arī ir tālāk attīstījies. Uh, Mēs nevaram eh, no tā izvairīties. Un mums jau tagad ir izstrādāts instruments, kas jau ir eh, aptuveni simts gadus vecs, un mums ir nepieciešams to modernizēt un arī pielāgot, lai mēs varētu apkarot šo organizēto noziedzību. Mums ir nepieciešams izmeklēšanas iestāde, kas, kuram varētu būt eh, Eiropas Savienības mērogs. Mums ir nepieciešams globāls Eiro, eiropeisks, jeb Eiropas mēroga izmeklēšanas procedūra, un mēs jau esam runājuši par to, ka tas jāņem vērā to, ka tas ir savu veidu attīstības stadijā. Jā, tā patiešām tā ir, ka mēs esam tikai vēl procesa sākumā, un mums ir nepieciešams to tālāk attīstīt. Tas attiecās uz visām Eiropas Savienības dalībās. Ja mēs runājam par izmeklēšanas iestādi, tad, protams, Es neuzskatu, ka mums ir nepieciešams Eiropas Savienības tiesas instants pēc, man, pēc manas izpratnes, jo mums ir valsts tiesu instants, bet tajā pašā laikā mums ir juridiski iespēja to izveidot, jo tas ir iekļauts līgumā. Un komisija arī būtībā tagad izstrādā priekšlikumu, ko varētu iesniegt nākamgad Eiropas Savienības parlamentā un arī nodot to tālāk padomē. Uh, Es uzskatu, ka šī, ka šī komiteja, pēc manas izpratnes, var būtībā sagatavot ceļu un uh, virzīties pareizajā virzienā, kas ir ļoti svarīgi. Mēs var, šajā komitejā varam izstrādāt attiecīgi uh, uh, punktus, pēc kā vadīties, Un, protams, arī attiecīgi divi ģenerāli direktorāti arī ir gatavi sastrādāties kopā ar jums, un es domāju, ka mēs to varam darīt. Jau neformāli, sākot ar neformālo veidu. Jūs jau teicāt, ka var arī dokumentus uh, anonimizēt, un to mēs varam, protams, arī darīt. Ja mēs runājam par cigarešu kontrabandu, tā tā arī ir organizētā noziedzība pēc definīcija, jo ir nepieciešams jo um, tas ir būtībā biznesa projekts. Un ir nepieciešams arī organizatoriskās prasmes un instrumentus, kā arī nepieciešami finanšu instrumentu resursi, kas uh, kas ir, uh, protams, ļoti nu, nopietni um, instrumenti, Protams, nevienmēr uh, to dara noziedznieki, kas veic arī citus no, uh, noziedzīgus uh, no, nodarījumus. Protams, tas ir ļoti liels biznesa projekts man īsti nav nekādu skaitļu datu, lai varētu to atbalstīt, bet eh, pašlaik, bet ja jums ir nepieciešams šie dati, tad, protams, es varu iesūtīt tos vēlāk. Protams, šeit ir ļoti liela pēļņa, jo eh, cigarešu ražošanas izmaksas ir ļoti zemas, bet problēma jau vairāk ir uzliktie nodokļi. Tādēļ šeit var patiešām uh, iegūt ļoti lielu pēļņu, ja mēs runājam par cigarešu kontrabandu. Un tas Eiropas Savienība nozīmē peļņas zaudējumus, Pe, jeb uh, zaudējumu no ieņēmumiem. Un tas arī, protams, apdraud cilvēku veselību, kas bieži vien, jo bieži vien e, kontrabandas cigaretes arī ir viltojumi, un ja tie ir viltojumi, tad mēs nezinām, ko tad mēs īsti tur e, smēķējam. Un tas, e, protams, apdraud veselību. Ņemot vērā cigarešu ražošanu, tātad tabaks audzēšanu, tā šeit ir iesaistīti uzņēmēji, kas ir specializējušies uh, savā ziņā organizētās noziedzības uh, grupējumos, un šeit tiek veidotas sinerģijas šajā biznesa projektā, un sinerģijas tiek veidotas tieši loģistikas uh, sektorā. Tie ir ļoti labi organizēti, tās ir ļoti labi organizētas sistēmas, jo jāņem vērā to, ka šeit tiek uh, um, šķērsots robežas. Un ko tad mēs šeit redzam? Ka dažos gadījumos, jeb vairums gadījumos, eh, tiek izmantot vieni un tie paši transportēšanas maršruti, lai veiktu cigarešu kontrabandu. Šeit tiek izmantot tā, tie paši maršruti, tie paši grupējumi, lai transportētu šos uh, nelikumīgās preces. un būtībā arī nelegāli mm, ieceļo valstē. Un, protams, tātad šeit norisinās sinerģijas, jeb sadarbības starp organizētiem grupējumiem. Un cigarešu kontrabanda, ja mēs runājam par finanšu aspektu, tas ir ļoti bīstams uh, gadījums, un uh, kur uh, tieši organizētās noziedzības grupējumi arī ir specializējušies. Olaf nav birojs, kas apkaro organizēto noziedzību, bet gan mēs esam vairāk institūcija, kas cenšas aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses. Jo pareiz, iespējams, ka mēs neizmantojam pareizo organizēto noziedzības definīciju. Mēs izmantojam 2009. gada, 2010. gada datus, mēs tos analizējam pēc gada, Un tad, kad es sniedzu šos datus un skaitļus, un balstoties uz mūsu definīciju, ko mēs uh, izmantojam, kas izriet no uh, Eiropas padomas, uh, padomas Starp citu, es vēlējos arī vēl vienu jautājumu, um, pievēr, uz vēl vienu jautājumu pievērst uzmanību. Ja mēs runājam par um, Eiropas tiesvedības instanci, tad uh, mums ir nepieciešams um, krimināla kodeks, Tātad mums ir nepieciešams kriminālkodeks ar vienotajām definīcijām, ja mēs runājam par šiem noziedzīgajiem gadījumiem Eiropas Savienības mērogā, lai izvairītos no, no jurisdikcijas um, trūkumiem, ja pareizāk sakot, tad, kad jurisdikcijas uh, nepārklājās. Un mums ir nepieciešama juridiska iespēja uh, jo jāņem vērā to, ka organizētās noziedzības grupējumi būtībā izmanto šo situāciju tad, kad uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs ir uh, ļoti daudz un dažādas jurisdikcijas, kas attiecīgi rada uh, iztrūkumus un um, juridiskās pelēkās zonas, ko var savā labā izmantot. Un ņemot vērā to, ka šeit uh, organizētie grupējumi ir uh, ļoti nu, uh, uh, svarīgi cilvēki, nopietni cilvēki, un viņi skatās to, protams, kā uz biznesa projektu, un, protams, viņi arī var nolgot ļoti labus advokātus. Un iespējams pat vismazākā nobīde starp, jeb atšķirība starp šīm dalību valstīm, un ja mēs runājam par kriminālu kodeksu, tad tos viņi var izmantot savā labākā, piemēram, t, uh, mazas detaļas. Uh, Un mēs no otras puses, tātad, mēs, protams, cīnāmies ar šīm problēmām. Ja mēs runājam par kaut kādu attiecīgu jurisdikciju, tad mēs ļoti labi zinām, kādas problēmas varētu šeit rasties, jo uh, jo attiecīgi arī grupējumi apzinās to, kurā valstī var izmantot kādu juridisko pelēko zonu savā labā. Cigarešu kontrabandas gadījumos bieži vien tas jau pārsniedz Eiropas Savienības teritoriju. Šeit jau mēs vairāk nerunājam par Eiropas Savienības perspektīvu, bet es vēlētos jūs, jūs uzmanību pievērst, ka iespējams varētu būt tas efektīvi, uh, jo mēs jau šeit vairāk nerunājam par Eiropas Savienības teritoriju, ja mēs runājam par apmēriem. Uh, par korupciju, jā, tas ir instruments, ko izmanto, kā piemēram arī cigarešu kontrabandas gadījumos. Jums dažreiz iespējams ir nepieciešams uh, piekukuļot kāds cilvēks, lai pātrinātu šo procesu. Tas, protams, nav mērķis, pašmērķis, tas ir instruments. Lai vienkārši atvieglotu dzīvi Perikles. Um, tas ir uh, diezgan mazs projekts, ja mēs runājam par finanšu aspektiem, un to arī veica Eiropas Savienības, uh, Eiropas Savienība viens no mazākiem projektiem iespējams. Un viens no Un tas ir viens no projektiem, ko arī Olaf administ, administratē Mums arī ir piešķirti e, finanšu resursi, es īsti neatceros, cik daudz tie bija, varbūt tās tas bija viens miljons. Tā tad jāņem vērā to, ka, ka tas no finanšu aspekta e, tā ir ļoti maza programma, bet Olaf e, par to atbild. Un, lai veicinātu šo kapacitāti, tad ir nepieciešams, ka arī dalībvalsts iesaistās, un ne tikai dalībvalsts, jo jāņem vērā to, ka šī problēma jau pār uh, Uh, šķērso Eiropas Savienības robežu, un šeit, ja mēs runājam par eiro valūtas uh, viltošanu, tātad par monētām un arī par uh, banknotēm, tā ir jāņem vērā to, ka šai programmai ir maz finanšu resursu, bet tomēr tas ir tā ir efektīva programma. Mēs uh, apmācam Eiropas Savienības un ne Eiropas Savienības uh, amatpersonas, kas varētu apkarot šo problēmu noziegumu, jāņem vērā to, ka mm, valūtas vilto, viltošana ir ļoti bīstama. Tieši, ja mēs runājam par finanšu aspektu, un tad mēs, un mēs būtībā specializējam amatpersonas. Un, cik es redzu, tas ļoti labi darbojas, un nav nepieciešams ļoti lielas summas. Es domāju, ka mēs, es, mēs ļoti labi darbojamies. Uh, un attiecīgi iesaistam visu Eiropas Savienības speciālistu speciālis šajā jautājumā. Il tempo sia nella domanda che nella risposta. Un pēdējais runātājs. Liels paldies! Es atvainojos par to, ka es tik vēlu pieteicos. Un es Es uzskatu, ka jūs ļoti labi izskaidrojot par to, ka mums ir nepieciešams harmonizēt noteiktus aspektus, ja mēs runājam par kriminālu kodeksu Eiropas Savienības mērogu, lai vienkārši, lai ne, nedotus uh, tātad uh, šiem noziedziniekiem atrast šos juridiskās pelēkās zonas un izmantot savā labā. Šeit ir, protams, Uh, noteikti grupējumi, kas uzskata, ka tas uh, nozīmē suverenitātes zaudēšanu un to, protams, arī izmanto savā labā. Un tie cilvēki, kas kas uh, vēlās slēpties aiz šīs suverenitātes zaudējuma argumenta, tad iespējams viņi nemazām nesaprot, ko viņi dara. Bet uh, Jautājums par Eiropas Savienības apsūdzības uzturētāju. Es neesmu īpaši pārliecināta par šo aspektu. Jūs runājat par Eiropas apsūdzības um, uzturētāju, kuram varētu būt arī izmeklēju, izmeklējošās pilnvaras, bet tik un tā tas balstītos uz sadarbību starp valsts uh, policistiem un uh, Uh, apsūdzības uzturētājiem. Es neesmu uh, pārliecināta, ka šī sistēma darbosies, ja Eurojust nedarbojas. Uh, jo tomēr šeit ir jāsadarbojās šim aģentūram iestādēm. Un mēs ļoti labi zinām, ka daudzas amatpersonas nav um, tik, um, tik um, iesaistīti šādā procesā. Un tad, tad man rodās jautājums, kā Eiropas Savienības apsūdzības uzturētājs, uh, balstoties uz valsts iestādēm, kādā veidā tas funkcionētu, ņemot vērā to, ka Eurojust nemazām tik labi nedarbojas. Uh, Tas, protams, ir ļoti praktisks uh, aspekts, bet uh, iespējams tas nevarēs atrisināt mūsu problēmas, ja mēs tagad eh, izveidotu šādu Eiropas Savienības mērogu apsūdzības uztērētājs. Un kādā veidā tas darbosies, ņemot vērā to, ka tas tagad jau nedarbojas labi? Jā, protams, es jūs saprotu. Žēl, ka mums ir jārunā uh, par šo aspektu tikai dažas minūtes, jo ņemot vērā un ņemot vērā jūsu jautājumu un manu atbildi, tad, uh, protams, šeit ir, uh, ir ļoti daudz ideju un arī darbi ieguldīti. Pirmais punkts. Es uzskatu, ka mums ir ka mums ir jānovēršās no sadarbības aspekta, jo Eurojust ir sadarbības aspekts, un kas iekļauj valsts uh, darbību, un tad šie valsts iestādes sadarbojās. Bet tomēr tas, te mēs runājam par valsts līmeni. Tātad šeit ir tas ir sadarbības aspekts. Un tad mums vajadzētu pievērsties uz integrēto pieeju, ja, jūs tā, ja jums patīk šī definīcija. Un Eiropas, eh, Eiropas Savienībai nepieciešama šāda integrētā pieeja. Konceptuāli tas ir uh, atšķirīgi no tā, kas mums ir tagad pieejams. Kas ir uh, būtībā šīs uh, um, Eurojust, kuram ir arī pilnvaras izmeklēt un arī uzturēt apsūdzību. Uh, Un, protams, šeit ir jāsadarbojās. Es to ne, nepieminēju iepriekš, jo es tikai būtībā eh, tam ir jā, šīm iestādēm jāsadarbojās ar valsts izmeklēšanas iestādēm, kā, kā ir policijas iestādes, un ar valsts apsūdzības uzturēšanas iestādēm. Un šajā arī modelī mēs attīstām diezgan tādu uh, Eh, arī diskusijās ar komisiju mēs attīstam šīs uh, iestādes, bet mazas iestādes, ja mēs runājam par izmēru, un mēs balstamies uz um, valsts apsūdzības uzturēšanas iestāžu tīklu, kas tajā pašā laikā vēl aizvien eh, ir valsts kompetencē, bet tiek izveidots uh, tīklojums uh, starp dalībvalstīm un arī starp Eiropas Savienības iestādēm. Uh, protams, mēs, nevēl, mēs nevēlamies izveidot Eiropas Savienības uztur, uh, apsūdzības uzturēšanas iestādi, kas ir vienīgais atbildīgs par šo jautājumu. Nē, tā, to mēs nevēlamies. Tieši pretēji mēs vēlamies uh, Mēs vēlamies izveidot tīklojumu, kur ir tieša saskarsne ar valsts līmeni. Mēs vēlamies izveidot iestādi, kas ir maza iestāde kaut kur Eiropas Savienības dalībvalstī. Es to nevēlos teikt tagad, kurā dalībvalstī citādāk es te eh, nokļūstu bīstamā zonā. Kaut kur Eiropas Savienībā, tātad centrālais ofis, birojs, bet kas tiek izveidots no valsts uh, birojiem, kuriem attiecīgi ir uh, pakļaut valsts likumdošanai. Un tādam vajadzētu izskatīties šim modelim. Vismaz to es tā redzu. Protams, mēs to vēl neesam nolēmuši bet, par šo jautājumu, bet tā būtu tā ideja, pie kā mēs tagad strādājam. Paldies! Eh, Paldies eh, par uzstāšanos! un arī par to, ka jūs mums eh, paskaidrojāt, kādas ir galvenās darbības zonas un arī to, ka uh, Eiropas Savienībai ir nepieciešams uh, pieņemt uh, antimafijas likumdošanu, jo noziedznieki ir organizēti un arī uh, institūcijām ir jāorganizējas. Tagad es gribu jūs iepazīstināt ar nākamo runātāju, kurš ir praktiķis, un viņš pastāstīs par eh, savu pieredzi cīņā pret eh, mafiju un organizēto noziedzību, tātad eh, antimafijas izmeklēšanas eh, nodaļas eh, vadītājs Alfonso D'Alfonso. Eh, viņa iestāde cīnās pret organizēto noziedzību un mafiju. Tātad tagad es aicinātu direktoru informēt ne tikai par mafiju Itālijā, bet arī par noziedzīgām organizācijām, kas darbojas Itālijā un arī kā šīs organizācijas paplašina savu darbību Eiropā arī tādos veidos, kas agrāk likās neiespējami. Un pēc tam es došu vārdu koordinatoriem un beigās eh, būs eh, iespēja uzdot jautājumus eh, direktoram. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, deputātu kungi, es gribētu jūs iepazīstināt ar dažiem piemēriem, kas eh, parāda galvenos principus. Un eh, es gribētu jūs informēt par eh, panākumiem un arī par izaicinājumiem, kādi ir cīņā pret organizēto noziedzību. Mēs eh, pienācīgi nenovērtējam noziedzības spēju organizēties un izplatīties. un izmeklēšana pierāda, ka ir ļoti dažādas sociālās un ekonomiskās situācijas. Noziedzība to izmanto un iegūst lielu eh, peļņu bet eh, tajā pašā laikā noziedzība darbojas eh, slēpēni. Tādā veidā, kas nav uzreiz pamanāms, piemēram, Sicīlijas mafija ir eh, salīdzināta ar astoņkāju, kam ir daudz taustekļu. Dažos teritorijās organizētā noziedzība darbojas uh, slepeni, jo Itālijā, kā zināms, vēsturiski mafijas uh, tipa organizācijas veidojās noteiktos Itālijas rajonos, piemēram, uh, Sicīlijā, Kalabrijā, Kampānijā un Pūlijā pastāv eh, grupa, kuru mēs saucam par Koza Nostra un kas arī ir zināma Amerikā, ASV, vēl arī Kamora eh, un citas eh, organizācijas. Bet pašlaik mafija izplatās ārpus šīm parastajām teritorijām un arī mafijas ietekme ir jūtama citos eh, reģionos, piemēram, Piemontā, Ligūrijā, eh, Lombardijā un Emīlijā, Romānijā. Un eh, mums šī izplatība ir radījusi daudz problēmu, jo nacionālās iestādes izveidoja struktūras, kas ļāva labāk cīnīties pret organizēto noziedzību. Bet um, mēs arī pārvērtē, novērtējam vēlreiz uh, organizētās noziedzības mērogus. Un um, arī organizētā noziedzība ietekmē ekonomiku, bet šī ietekme uzreiz ir grūti novērtējama, jo noziedznieki iekļūst legālajā ekonomikā un um, uzņēmumi eh, strādā ar noziedzīgām metodēm, kas ietekmē drošību un nodara arī zaudējumus ekonomikai ja mafijas tipa organizācijas eh, attīstās. Eh, tad eh, šo organizāciju metodes mainās. Agrāk viņi slepkavoja tos, kas viņiem nepatīk, bet tagad viņi iesaistās uzņēmējdarbībā darbībā Itālijā tad, iekļūst likumīgajos uzņēmumos. Šo noziedzības ieteikmi nevar nenovērtēt, jo arī daudzās Eiropas Savienības valstīs pastāv šādas pašas parādības. Un pēdējos gados ir notikušas izmeklēšanas Mums ir objektīva informācija par operācijām Spānijā, Francijā, Vācijā un Balkānu valstīs, kur organizētā noziedzība no Itālijas pāriet uz šīm valstīm, bet darbojas tāpat kā Itālijā. Un eh, šeit es gribētu vairāk apskatīt organizētās noziedzības ietekmi Eiropas Savienībā. Ja mēs eh, apskatām noziedzības starptautisko izplatību, tad uh, Mēs redzam, ka piemēram 2009. gadā Amsterdamas tūmā tika arestēts Giovanni Strančo un Francesco Ramea, kas nozīmē, ka eh, mafija interesējas par Nīderlandi, un Stranžo ir viens no 30 visvairāk meklētajiem noziedzniekiem, kurš ir iesaistīts arī slepkavībās eh, Dūsburgā, Vācijā, eh, kur bija eh, mafijas tranzīta bāze jau no 70. gadiem. Sadarbība ar Vācijas federālajiem izmeklētājiem parāda, ka noziedzība šajās divās valstīs sadarbojas. Un pēc 2007. gada eh, Duisburgas um, noskaidrojās, ka šīs slepkavības organizēja Kalabrijas eh, mafija, kas vēsturiski ir bijusi ļoti aktīva vēl viena svarīga epizode ir tāda, ka ir arestēts itāļu narkotirgonis eh, Spānijā. Šim narkotirgonim bija sākari ar mafiju un eh, noskaidrojās, ka caur Iberijas pussalu strādā kokaīna eh, tirgoņu uh, tīkls, kuram arī ir sakari ar Itāliju, tā tad šī endrangita mafija izplatās starptautiskos mērogos, un viena, viens no viņu paņēmieniem ir narkotiku tirdzniecība no Dienvidamerikas uz Itāliju. Arī grupējums Kamora darbojas Eiropas mērogā Viņi organizē narko tirdzniecību uz Itāliju no narkotika ražotāju un tranzītu valstīm, un tas ir ļoti ienesīgs nelegālais tirgus. Arī Kamoras vietējās eh, grupas darbojas Spānijā, un eh, tā ir ļoti liela ietekme uz Costa del Sol un Costa Brava, kur pastāv uh, vesels kā moras organizācijas, kas kontrolē vietējo ekonomiku un uh, iegulda nekustamajos īpašumos. Tādā veidā tiek atmazgāti nelegālie mafijas ienākumi. Uh, Eh, Kamora arī darbojas Nīderlandē, Rumānijā un Vācijā. Ja mēs apskatām Kamora darbību, tad eh, šīs darbības sarakstā ir arī preču kontrabanda pārsvarā no Ķīnas un viltošana. Viņi darbojas eh, Hamburgā un Mīnhenē un arī Neapoles klāni ir izplatījušies uz Berlīni, Frankfurti un Ķelni, un viņi ir arī Polijā. Tas ir tāds īss apskats, bet eh, tagad jūs redzat, cik bīstama ir organizētā noziedzība. noziedznieku organizācijas ir ļoti spēcīgas un tās var iekļūt eh, dažādos reģionos un eh, pārņemt šo reģionu ekonomiku un ietekmēt sabiedrību. Krīzes laikā eh, šī problēma ir vēl bīstamāka nekā parasti, jo noziedznieku organizācijas eh, var apdraudēt pašas legālās ekonomikas eh, pamatus. Itālijā eh, mafijas ietekme ir bijusi nepietiekami novērtēta. Bet Tagad cīņa pret mafiju notiek tādā veidā, lai mūsu legālās struktūras varētu labāk darboties. Tātad krimināla kodeksā ir pants 416a kas aptver uh, mafijas tipa uh, organizācijas arī ārzemēs, uh, ir definētas uh, kriminālās grupas un to darbības veids. krimināla kodeksā ir definēta organizētā noziedzība, tātad 416. a pantā, kur eh, agrāk bija eh, prasība, ka ir eh, jāpierāda mēģinājums izdarīt noziegumu, bet tagad ir jaunajā versijā ņemtas vērā arī Um, jaunās mafijas īpašības, uh, kas agrāk nebija likumā, un tā tad uh, šo pelēko zonu arī noziedznieki izmantoja, jo viņu darbība nebija likumā definēta kā noziegums. Un jaunā noziedzīgās organizācijas definīcija ir uh, labāk atbilstoši apstākļiem nekā iepriekšējais 416. pants, un eh, tagad ir iespēja cīnīties eh, ar noziedzīgo organizāciju jau pēc tās pastāvēšanas fakta un jau pirms ir eh, pierādījumi par konkrētu organizēto noziedzību. Tāpat ir arī personālie eh, pasākumi pret atsevišķām personām un eh, noziedzīgo aktīvu eh, konfiskāciju. Un šeit pamatā ir saprātīgu aizdomu ideja. Tātad, ja pastāv pamatotas aizdomas, tad jau var vērsties pret mafiju kur agrāk bija jābūt skaidriem pierādījumiem. Juridiskie līdzekļi dod iespēju konfiscēt aktīvus un arī aizsargāt trešo pušu intereses. Vēl arī cietumu sistēmā notiek izmaiņas, tātad pāns 41a apskata ieslodzījumu, ir pagarināts laiks, cik ilgi eh, organizētās noziedzības pārstāvji var atrasties eh, ieslodzījumā izmeklēšanas laikā. man ir maz uh, laika, tāpēc es vēl gribētu atzīmēt, ka mēs varam cīnīties ar mafiju Eiropas līmenī, ja tiktu izveidota Eiropol sistēmā īpaša analītiskā nodaļa, jo uh, šī nodaļa varētu sadarboties ar Itālijas eh, speciālajām izmeklēšanas grupām, un tādā veidā notiktu informācijas apmaiņa pret eh, mafiju. Tātad Eiropol struktūrā vajadzētu, varētu izveidot nodaļu cīņai pret eh, mafiju. Un tagad es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Tagad došu vārdu koordinatoriem. Paldies par šo uzstāšanos. Tā bija eh, ļoti eh, laba uzstāšanās. Jūs eh, apskatījāt situāciju Itālijā un tad uh, izteicāt vairākas rekomendācijas, tā skaitā pret mafijas nodaļas izveidošanu Eiropolu. Šādu priekšlikumu var izteikt Eiropas komisijai. Man jums ir viens konkrēts jautājums kad jūs esat ievērojuši organizētās noziedzības izplatību, kāpēc šī noziedzība izplatās, un vai jūs domājat, ka organizētai noziedzībai ir vajadzīga spēcīga mafija, lai izplatītos, vai, vai arī viņiem ir vajadzīga nauda, vai arī šeit eh, mafijas vadoņi cenšas iegūt lielāku varu, vai izmaiņas eh, mafijas izplatīšanās ir notikusi jau no pasaules kara beigām vai no Eiropas Savienības izveidošanās. Nākamais runātājs. Es eh, apsveicu jūsu ieguldījumu šī rīta diskusijā, jo mēs eh, redzam, ka noziedzība ietekmē starptautisko situāciju. Jūs runājāt par mafiju Polijā, Vācijā un Balkānos. Tātad kādā veidā jūs varētu sadarboties, piemēram, ar Balkānu valstu eh, izmeklēšanas iestādēm. Dažas no šīm valstīm eh, vēd sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Kā jūs varētu sadarboties ar šīm valstīm, kādā līmenī jums ir kontakti un eh, kādi varētu būt rezultāti? Nākamajā mēnesī mums notiks pirmā misija eh, Serbijā un arī mums būs sarunas ar izmeklētājiem. Vai jūs varētu mūs informēt vairāk par situāciju? Es eh, saprotu, ka jūs eh, gribētu redzēt Eiropas mēroga sadarbību cīņai pret organizēto noziedzību. Uh, Un es eh, gribētu, lai jūs pastāstāt eh, detalizētāk par savu nostāju. Jā, mēs domājam, ka ir jābūt eh, prokuroram cīņā pret māfiju. Nākamais runātājs, paldies par uzstāšanos. Es neesmu itālis atšķirībā no daudziem, jā, daudziem komitejas dalībniekiem. Un es gribētu zināt, kādā veidā šī mafija izplešas. Piemēram, mafijas boss aizsūta savu radinieku un liek viņam tur izplatīties mafiju, vai arī viņi eh, pieņem citu tautību cilvēkus mafijā un kā, kāda ir, eh, kādas ir attiecības starp dažādām mafijas grupām, vai viņi cīnās vai konkurē, sadarbojas. Eh, Tās kungs lūdzu. Mani ļoti interesētu tas, ko jūs teicāt par organizētās noziedzības attīstību Rietumu Balkānos, kas ir Eiropas eh, Savienības eh, kaimiņu reģions, un es gribētu dzirdēt par eh, sadarbību vai sadarbības trūkumu, un arī kāds ir, kāda ir iespējamā sadarbība ar Serbiju. Nākamais runātājs. No Paldies eh, par uzstāšanos. Eh, man ir līdzīgs jautājums eh, par to, kā izplatās organizētā noziedzība. Es saprotu, ka bija mafijas grupa, kas sākās Sanlukā un tad izplatījās no turienes, bet es pieņēmu, ka 16 gadu vēlāk mafija ir izplatījusies un eh, vai eh, tikai mafija izplatās vai arī tā sāk ietekmēt eh, cilvēku dzīvi valstīs, uz kurām tā pāriet. Un vēl ir pārsteidzoši, ka valstī, kurā ir visvairāk un visstingrākie pretmafijas likumi un eh, arī visattīstītākā pretmafijas izmeklēšana un policija, ka šajā valstī mafija tomēr ir stiprāka nekā citur. Kā jūs izskaidrot šo paradoksu? Un es gribētu arī dzirdēt par eh, sakaru starp eh, mafiju un politiku. Tātad, cik lielā mērā mafija var ietekmēt eh, politisko sistēmu un pat varbūt vai mafijai ir iespēja ietekmēt tiesu varu un līdz kādām kādā pakāpē šī mafija var ietekmēt eh, likumdevēju darbu un tiesu spriedums. Eh, kā jūs novērtējat mafijas ietekmi? Nākošais runātājs Makintēra kungs. Kundze, atvainojos, paldies priekšsēdētāji, redzu, ka ieradies mūsu koordinators, un ja viņš vēlas runāt, tā kā labprāt došu viņam šo iespēju. Okay. Um, Thank you. Kirkop kungs nevēlas runāt, tad Makintājas kundze turpina. Paldies par ļoti interesanto prezentāciju. Es arī neesmu itālieta, taču man ļoti patīk pavadīt brīvdienas Itālijā. Bet es gribēju jautāt par šo te ideju izveidot īpašu tādu mafijas, cīņai ar mafiju veltītu nodaļu Eiropolā. Kā jums šķiet, kā tas dos pievienoto vērtību cīnoties pret eh, organizēto noziedzību? Ko mēs tādu varētu izdarīt, jūsuprāt, Eiropas līmenī, eh, kas varētu uzlabot šo te darbu, salīdzinām ar to, kas tiek panākts tīri dalībvalsts līmenī? Dievs Demēras kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es uzstājos tīri personīgi, nepārstāvot grupu šobrīd, bet ko es vēlētos sacīt Alfonso kungam, eh, viņa uzstāšanās bija tiešām aizraujoša Es saprotu viņa izmantotās koncepcijas, un es uzskatu, ka viņš šīs komitejas darbā ir devis ļoti vērtīgu ieguldījumu ar šo informāciju. Un ņemot vērā visu to, ko viņš sācīja, mēs šeit tiešām runājam par ļoti svarīgu priekšlikumu, ar ko iespējams būtu jānāk klajā. Jā, diemžēl gadu laikā Noziedzība ir augus un pieņēmusies spēkā, nu, protams, ieskaitot pašu mafiju, un patiesos apmērus apzināties reizēm ir grūti. Lielā mērā tas ir saistīts ar eh, narkotiku kontrabandu, jūs skārāt arī narkotiku izcelsmes valsts un tranzīta valstis, caur kurām un no kurām m, mm, ienāk eh, šīs te visas vielas Eiropas Savienībā Mēs, piemēram, Itālija un Spānija esam gan tranzīta valstis, gan mērķa valstis, un mēs arī zinām, ka noziedzīgi iegūsti līdzekļi nonāk Eiropā un ietekmē un kaita Eiropas ekonomikai. Vai jūs sadarbojaties ar izcelsmes valstu speciālistiem, vai esat ar tiem runājuši? Es nesen uzklausīju Bēnraita kungu, un viņš uh, runāja par to, ka jāstiprina narkotiku apkarošanas aģentūras darbība. Un jāstiprina sadarbība starp eh, dažādām izmeklēšanas organizācijām un iestādēm dalību valstīs, bet tas nevienmēr ir uh, Eh, viegli. Tas, protams, izklausās ļoti jauki, ka visas dalībvalstis tagad sadarbosies un tā, un tā tālāk, bet praksē tas bieži ir ļoti sarežģīti. Dalībvalstis ļoti bieži gūst panākumus izmeklējot dažādas ar narkotiku noziegumiem saistītas lietas, taču netika efektīvi nodod informāciju par rezultātiem informācijas apkopošanas punktam proti Eiropol. Un pēdējais runātājs Krošēkungs. Paldies priekšsēdētājiem. Daži jautājumi jau saņēmuši atbildes, bet es vēlētos izmantot šo iespēju un uz, uzdot jautājumu par izmeklēšanas pilnvarām. Es, eh, piemēram, eh, esmu sakojis tam, kas eh, notiek Palermo. Mēs esam lasījuši dažādus laikrakstu rakstus par noziedzīgiem grupējumiem, kas šeit darbojas, ir tikuši aizturēti, līdzekļi pēc tam ir atrasti Lielbritānijā viņi ir pamanījušies uh, patvērties Lielbritānijā, un Lielbritānija atsakās, uh, piemēram, vienu no šīm, šiem te aizdomās turumiem izdot. Nu, uh, tad kā tad notiek šī te tiesiskā sadarbība? Cilvēks, kas ir apsūdzēts briesmīgās slepkavībās, un, un, un ir problēmas ar izdošanu tā tālāk. E, mums gal galā ir Eiropas apcietināšanas rīkojums, Eiropas aresta orders. Um, ja ir aizdomās turamais un par viņu ir zināms, ka viņš ir saistīts ar mafiju, tad kādēļ ir iespējas, ka uh, apvienotās karalistes eh, pilnvarās ir atteikt šādu cilvēku izdošanu Itālijai. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs sakārtotu šīs lietas. Un ļoti bieži tiek veikt kaut kāda tradicionāla analīze par uh, mapiju. Es domāju, ka Žans Francoā par to runās, viņš šo mm, fenomenu ir pētījis. Jā, ir skaidrs, ka mafija, protams, visvairāk koncentrējas uz narkotikām un cilvēku tirzniecību, bet varbūt svarīgāk ir aplūkot, kādā sistēmā šīs kriminālās organizācijas strādā. Un kādā veidā šī pati sistēma tiek atkārtota un kopēta dažādās pasaules vietās, un kā tas ir, eh, šie noziedzīgie grupējumi ir saistīti ar politiku, ar finanšu aprindām visaugstākajā līmenī. Paldies, Krašets kungam. Protams, ka izskanēja ļoti daudz jautājumu bet es ceru, Alfonso kungs, jūs varēsiet koncentrēties uz uh, galveniem jautājumiem, atbildot uz visiem šiem daudziem jautājumiem. Mēs jau tā esam pusstundu iekavējuši, tā kā es lūgtu jūs būt īstam, bet, īstam, bet es tomēr pats vēl, pat vēl uzdošu jautājumu. Cilvēki jautā, ko tad uh, mēs īsti darām? Mūsu komiteja. Thank you kā pirma, pirmre, pirmo mērķi sev ir izvirzījusi veicināt juridisko sistēmu harmonizāciju Eiropas Savienībā, tā lai mēs varētu atvieglot policijas dienestu un tiesu uh, sadarbību, un tam tiek veltīti pār par 100 tūkstošiem eiro katru gadu un eh, beigu beigās tad mēs varētu runāt vienā valodā. Vai tas palīdzētu tik galā ar noziegumiem, ar mapiju, lai tā nevarētu izplatīties tālāk galu galā Eiropas Savienībā likumdošana, protams, ir atšķirīgs dažādās valstīs, un tas ļoti bieži traucē. Paldies, Alfonso kungs saka. Eh, man nav pārāk daudz laika, centīšos atbildēt īsi pēc iespējas labāk uz visiem jautājumiem. tipo mafioso e la capacità. Organizētā noziedzība, mafijas eh, noziegumi. Uh, Jā, nu tas viss eksistē pasaulē, un, protams, ka tas neaprobu, no, neaprobežojas ar Eiropas teritoriju. Nu, ko tad mēs Eiropā šai sakarā varam darīt? Es varbūt centīšos koncentrēties tieši uz to. Acīm redzot, katru dienu mēs mācāmies kaut ko jaunu, un eh, daudz, ko mēs varam mācīties no uh, vēstures. Sicīlija, protams, ir eksportējusi savu mafiozo struktūru, kas pēc tam tika uzklonēta ASV. Nu, tas ir vēsturisks fakts. Bet tagad paskatīsimies, ar kādiem noziedzības veidiem mēs šeit sastopamies. Jāsaka, ka savā ziņā šo te mafijas darbību atbalsta pat tāds, es teiktu, sociāls konsensus Eh, pastāv dažādas mafiozas grupas, eh, kas ir, piemēram, izplatījušās Kanādā, un pēc tam eh, šī te struktūra, kas pietiekami veiksmīgi darbojasies Kanādā, pēc tam ir atkārtota, teiksim, Austrālijā. Tādā veidā šī izplatīšanās notiek. Kas mums būtu jāsaprot? runājot par mafiju un likumdošanā, pieņemot uh, Union Latorre likumdošanu, pirmo reizi vēsturē radās iespēja konfiscēt uh, mafijas īpašums un apķīlāt finanšu resursus. Un ja mēs vēlamies vispār kaut kādā veidā cīnīties ar mafiju, uh, mēs eh, nedrīkstam to novērtēt par zemu, jo korupcija eh, sniedzas eh, visaugstākajos līmeņos. Un jūs paši zinat, ka ir bijuši daudz skaļu lietu, kurās ir iesaistījušies politiķi, pavisam tieši iesaistījušies mafijas darbībās vai arī netieši atbalstījuši mafijas darbības. Un tas pierāda faktu, ka mafija būtībā ir iefiltrējusies visā, visos sabiedrības slāņos un praktiski visās Eiropas vietās. Tā kā patiesībā saprast patieso mafijas noziegumu apmēru ir ļoti grūti, jo, nu, tā nav nekāda tāda uh, sīka banda, uh, E, kas nolāpa pāris cilvēku un prasa izpirkšanas maksu vai pārved pāris kilogramu narkotiku. Šeit mēs runājam par ļoti augstu stāvošiem mafijas bosiem, un tie, kas ir e, vēlējušies liecināt pret mafiju, vienmēr ir apgalvojuši, ka uh, Jūs vienkārši piedzimstat eh, šajā sabiedrībā, un jūs to nevarat atstāt citādi, eh, kā e, mirstot. Un faktiski tā ir tāda apakšsabiedrība, kas pastāv e, paralēli parastai pilsoniskai sabiedrībai, piemēram, Sicīlijā. Un tā ir slēgta sabiedrība, un faktiski ir ļoti grūti izstrādāt kaut kādu uh, Uh, likumdošana, kas palīdzētu to īsti apkarot. Ir ļoti grūti harmonizēt likumdošanu šai jomā, lai varētu izstrādāt likumdošanas parametrus, kad kaut kādā veidā spētu stāties uh, pretī šim izaicinājumam. Tas tiešām ir milzīgs izaicinājums. Esmu centies runāt par Eiropas apcietināšanas rīkojumu, par operatīvās kapacitātes uzlabošanu mūsu uh, spēkiem. Un jāsaka, ka mēs tos izmantojām ļoti efektīvi. Mēs tiešām lieliski sadarbojamies ar jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mums ir fantastiska sadarbība ar valstīm, kas atrodas uz mūsu austrumu robežām. Un mēs faktiski runājam vienā valodā. Mēs spējam organizēties, mēs eh, tiekamies, mēs sadarbojamies un darbs notiek. Bet tad, kad mēs sastopamies ar šāda uh, Bizantijas tipa labirintiem, ko veido uh, mafija, tad, protams, nacionālajie ierobežojumi likumdošanā mums nekāda nepalīdz starptautiskajā līmenī. Pavisam vienkārši piemērs. Teiksim ar Spāniju, ja mēs vēlamies piemēram, iesaldēt aktīvus Kalabrijas grupai, kas darbojas Spānijā un kam tur ir līdzekļi. Jā, mēs uh, uh, vienojamies ar Spāņiem, un viņiem izdevās arestēt uh, šos te līdzekļus, balstoties uz mūsu pieprasījumu. Tātad mēs varam panākt praktiskus rezultātus, bet ir jāstrādā ātrāk, jo daudzos gadījumos mm, mēs to darām pārāk lēni. Un noslēgumā es pavisam skaidri gribu pateikt, ka Eiropas Savienība nedrīkst zaudēt iespēju izmantot to, ko nodrošina Eiropas Savienība. Um, es atceros, kad notika kāda mafijas, augstāvoša mafijas upura bērs. Uh, tad uh, viens no runātājiem šajās bērēs sacīja, ka kamēr mēs šeit runājam, uh, tikmēr mēs zaudējam karu, un tas atgādina uh, Eh, Kartāgas aplēkumu, kad Romā senāts vēl sprieda, ko tad darīt, kad Kartāga jau krita. Tātad mēs nedrīkstam kavēties. Mūsu rīcībā ir unikāli instrumenti, un mēs varam vērsties kopīgi pret šo uh, milzīgu apdraudējumu organizēto noziedzību un mafiju. Protams, ka problēma ir ļoti kompleksa un sarežģīta. Uh, Un e, daudzās dalību valstīs varbūt jūs to nejūtat tik izteikti. Mums, protams, ir ļoti daudz šo mafijas organizēto slepkavību. Jūs ar tādām nestopties citās dalību valstīs, bet mafijas taustekļi tāpat šais iesniedz arī jūsu valstīs, jo tas ir starptautisks noziedzības tīkls. Paldies, paldies, e, direktor kungs ir vēl e, divas prezentācijas. Mēs jau atpaliekam. Tālāk e, par Salīno un Diezdemēra e, lūdzu īsi komentāri. Jā, paldies. Un paldies arī Alfonso kungām par viņa interesanto analīzi un lielo kaislību strādājot pie šiem jautājumiem un runājot par tiem ne tikai Itālijā. Jā, acīm redzot, mēs par zemu novērtējam šo parādību, e, kas, jā, protams, ir itāļu izcelsmes, tā ceļas no Itālijas dienvidiem, bet jūs ļoti labi zināt, e, ka tā ir sevi nodibinājusi un laidusi dziļas saknes, protams, ne tikai Itālijā. Bet es vēlētos komentēt kādu lietu. Jūs sacījāt, ka harmonizācija, kā likumdošanas harmonizācija varētu būt um, kaut kāda, kaut kāds solis uz priekšu, piemēram, jūs atsaucāties uz savu kriminālu likumu 416. pantu, un tas uh, prasīja ļoti daudz laika. Uh, lai Itālijas krimināla tiesībās parādītos šis koncepts par mafijas noziegumiem, uh, un to īpašu izcelšanu. Un, eh, nu, priekšstats ir tāds, ka pamatā mafiozās organizāciju izcelsme ir Itālijas dienvidi. Vai ir kas mainījies Bet jūs arī sacījāt, ka, teiksim, eh, labi izveidotās dienvidu mafijas struktūras tiek kopētas eh, citviet pasaulē. Eh, kā tas notiek, vai viņi šo kopēšanu veids pilnībā un ir atkarīgi no izcēlesmes valsts un saglabā ar to sakarus, vai arī parādās kādas jaunas iezīmes? Un tad, kad Itālijā tika izveidota preventīvā sistēma, kas bija saistīta ne tikai ar mafijas īpašumu konfiskāciju, ar aktīvu apķīlāšanu un iesaldēšanu, vai e, tika novērots, e, kā samazinās noziedzības līmenis? Demes Demērskungs, paldies, e, paldies par šo te kopsavilkumu un komentāriem, jā. Demokrātiskas sabiedrības, diemžēl, demokrātiskajās sabiedrībās, diemžēl, ir iefiltrējusies mafija, un ne tikai Eiropā, vēl vairāk tas var būt izpaužas Latīņa Amerikas valstīs, kur tas skar tiesas, eh, politiķus. Nu, tā, tā tad ir tāda mobila sociālā parādība, un, protams, ka mana valsts nav izņēmums, diemžēl. Uh, Um, pavisam nesen mūsu valstī bija gadījums, kad tiesnesis prasīja arestēt mafijas īpašumus, uh, lidmašīnas, uh, jahtas un vēl uh, līdzīgas lietas. Un uh, to izdarīja viens vienīgs atsevišķs tiesnēsis, bet es domāju, ka politi policijai un starptautiskajiem izmeklēšanas iestādēm būtu jādara daudz vairāk. Jā, paldies. Centīšos atbildēt. Protams, ka tad, kad es runāju par mafijas tipu organizācijām, es šeit nerunāju vairs par Itāliju, nebūtnē, jo aplūkojot šo jautājumu plašāk, piemēram, Kamora, eh, Drangita, mafija, Koza Nostra, tās visas ir organizācijas, kas, protams, ir cēlušās no Itālijas, ir tikpat eh, bīstamas eh, kā Krievu, eh, ķīniešu, albāņu, nigēriešu mafijas, kas piemēro dažādas nelikumīgas prakses. Un šeit mēs, protams, runājam par cilvēku tirzniecību un citiem smagiem noziegumiem. Tātad ir jāplūko šī visparādība kopumā. Un problēma, vismaz cik tālu tas attiecas uz mani, Eiropā, atskaitot, eh, tā nav tikai ekonomiska problēma. Nē, esmu ekonomists, taču otrā vissvarīgākā problēma vai vismaz tāda, kas ir līdzvērtīga ekonomiskajām problēmām, ir noziedzības problēma īpaši organizētās noziedzības problēma. Tādēļ, ka Eiropa šodien ir pietiekoši bruņota, lai reaģētu uz šīm te problēmām. Piemēram, aktīvu atgūšana, preču atgūšana, tas ir pamatpunkts. Jo šāda iespēja ir samazinājusi mafijas aktivitātes Eiropas līmenī. Piemēram, šeit jūs runājat par lielām izmaksām, tādām lieliem līdzekļiem, kas ir atgūti, tātad nelikumīgi iegūti līdzekļi. Viena no iespējām ir aktīvu arestēšana saskaņā ar 416. panta A punktu. Un līdz ar to eh, noziegums vairs tik liel, labi neatmaksājas kā agrāk, jo uh, Uh, tad, kad mēs arestējam aktīvus, mēs tā teikt izsitam pamatu zem kājām organizētai noziedzībai. Un uh, Spānijas uh, delegāts sacīja, ka Itālijā ir tiesnesis, kas var uh, konfiscēt un izņemt aktīvus, Mums ir divas ēkas. Eh, kas ir mūsu operatīvā bāze, un mēs esam eh, šīs te abas ēkas atguvuši, eh, izņemot aktīvus, kas ir iegūti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Un eh, daudzās Eiropas valstīs, īpaši Ziemeļu valstīs, nav šādas eh, īpašas eh, noziegumu kultūras, jo un mafijai ir vieglāk piekļūt tieši šīm teritorijām, jo tur trūks šo aizsargu mehānismu. Un viņi tā teikt aizņem tukšumu nu, tādas ir mūsuprāt lielākās kriminalitātes briesmas. Paldies, direktori! Un par ties, ka ļāvāt mums gūt uh, labumu no jūsu pieredzes, un jūs atgādinājāt, kāda tiešām ir šīs komitejas darba specifika, un paldies par atklātību, un paldies par aizrautību, ar kādu jūs mūs informējāt, un mēs tiešām ceram, ka redzēsim jūs atkal mūsu turpmākajās sanāksmēs par šiem jautājumiem. Un tagad došu vārdu Eiropola direktoram Robam Bēnraitam. Paldies, ka esat ieradies un atvainojos, ka mēs esam iekavējušies nedaudz. Es nevēlos nevienam liekt iespēju izteikties, taču lūdzu uzdodiet jautājums. Mums nav laika uzklausīt jūsu pr eh, prātojumus. Šis tiešām ir jautājuma laiks. Vēdrēt, kungs, lūdzu. Vēlamies dzirdēt Eiropolu vērtējumu par organizētās noziedzības situāciju, īpaši ņemot vērā to, ko Alfonso kungs tikko sacīja par dažādajām uh, Uh, krimināla tiesību sistēmām dažādās dalībvalstīs un uh, kā krimināla struktūras to izmanto un var ietekmēt Eiropu un kādas ir jūsu iespējas. Lūdzu, Veinrēt kungs. Madam Chair, dear committee members. Dārgā priekšsēdētāja, dārgie kolēģi, dārgie komitejas locekļi, labrīt! Uh, esmu gandarīts par to, ka es esmu uzaicināts šeit, un tagad es vēlētos pastāstīt par organizēto noziedzību un novērtējumu. Un es vēlētos uzsākt savu runu ar to, ka es vēlētos apsveikt komitejas locekļus par to, ka tika izveidota šī um, komiteja. Es domāju, ka tas jau bija sen, ir nebija nepieciešams izveidot šādu komiteju, ka vai ir nepieciešama specifiska uzmanība uz organizēto noziedzību, ņemot vērā to, kā tas negatīvi ietekmē tik daudz Eiropas Savienības sabiedrības daļas. Es domāju, ka tas ir ļoti labs solis uz priekšu, un Europol to arī apsveic. Uh, Un, protams, Eiropols pēc iespējas vairāk palīdzēs jū, jūsu darbā nākamo gadu laikā. Komitejas izaicinājums īsumā tā teikt ir vairāk fokusēties uz to, kas patiešām ir svarīgi, ja mēs runājam par organizētās nozīdzības apkarošanu. Tas ir ļoti sarežģīts uh, rīcība politikas. Uh, aptvērums, un arī tieši šeit ir runa par sabiedrību, kā sabiedrība uztvēr šo aspektu, un uh, Šeit ir nepieciešama arī rīcība politikas ietvers, kas ir eh, jās, jāsavieno ar Eiropas Savienības eh, mērķiem. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir ļoti nozīmīga loma, lai fokusētos uz galvenajām sfērām še, šīs problēmas aspektā. Un es domāju, ka tas ir diezgan eh, ļoti liels izaicinājums jums, priekšsēdētājs kundze, ņemot vērā to, ka ir būtībā jāfokusējas uz to, kas patiešām ir svarīgs. Uh, Europol ir ļoti svarīga loma šajā aspektā. Mēs, protams, mēģinam palīdzēt Eiropa, dalības, Eiropas Savienības dalību valstīm apkarot šo organizēto noziedzību, un mēs to daram jau 20 gadus. Un tā ir vienotām jonām, jomām, kur viena no prioritātēm ir uh, Uh, un viena no pilnvarām, kas, kas, kas ir svarīgākais aktors, ir dalība valstīs. Un mēs Eiropols nevēlamies pārņemt Eiropas Savienības dalību valstu pilnvars, bet mēs vēlamies palīdzēt Eiropas Savienības dalību valstīm, lai apkarotu organizēto nozadzību efektīvi. Tātad 20 gadu laikā Mēs, protams, mēģinam uzvarēt un arī iegūt Eiropas Savienības dalību valstu un to partneru uzticamību, kas, protams, nebija vienkārši, un mēs vēl neesam to sasnieguši, bet es domāju, ka tagad šī situācija ir labāka nekā iepriekš. Šeit ir vairāk operacionālai veiksmes stāti. Mēs esam arī pārņēmuši vairākas pilnvaras, un es domāju, ka mēs esam ļoti labs ieguvums, lai apkarotu organizēto noziedzību Eiropas Savienības mērogā. Mums, protams, ir ļoti plaša ekspertīze organizētās noziedzības aktivitātēs un arī attiecībā uz terorismu aktivitātēm. Mums ir ļoti liela dažādība šajā komandā. Mums ir vairāk nekā 800 darbinieki. Un uh, mēs būtībā esam, um, mūsu komandā strādā vairāku ekspertu no vairākām valstīm. Tas arī, protams, iekļauj uh, 140 kontaktu amatpersonas, kas tiek nosūtīts no Eiropas Savienības dalību valstīm, lai veiktu attiecīgos operācijas arī dalību valstīs. Tās attiecīgi darbojās mūsu ēkās, darbojās līdz ar analītiķiem un, protams, izmanto mūsu informāciju, lai darbotos veiksmīgi. Un tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, lai apkarotu uh, Uh, organizēto nosacību Eiropas Savienības mērogā. Un es domāju, ka mūsu sadarbība un darbs aizvien labāk uzsadarbojās katru gadu. Un mūsu amatpersonas analītisti būtībā veicina aptuveni 14 tūkstošu pārobežu operācijas katrā, kat, ik gadu, lai apkarot organizēto noziedzības un organizētās noziedzības grupējumus. Šodien man tika lūgts jums sniegt informāciju par organizētās noziedzības draudu novērtējumu, Un mēs jau šodien no rīta runājām par um, specifiskajām problēmām, kas attiecās, piemēram, uz itāļu mafiju, un kas vēl aizvien ir iekš, iekšējais uh, drošības apdrauc ne tikai Itālijai, bet arī Eiropas Savienībai. Un, protams, es arī atbalstu šo draudu novērtējumu, un mēs esam arī iesaistījušies uh, šajā draudu novērtējumā arī attiecībā uz Itāliju. Bet, kā jau es norādīju, es arī uzklausīju uh, Bosalino kundzes jautājumus. Šeit ir dažādi varianti, ja mēs runājam par šo problēmu, jo Eiropas Savienības dalību valstīs šī izpratne dažāda. Daž citās Eiropas Savienības dalību valstīs mēs redzam tādus pašus grupējumus, kas balstās uz ģimenēm, tādu pašu organizētāju noziedzības grupējumu, bet citās mēs jau redzam citus um, organizētās noziedzības modeļus, kas ir vairāk dinamiski, elastīgāki. Uh, kas uh, īsti nebalstās varbūt tās uz etnisko uh, piedarību vai uz ģimeni, bet gan jau pilnībā pat šķērso šīs nacionālās un etniskās un biznesa intereses. Šeit uh, mēs redzam arī sindikātus un visādi sinerģijas, kas investē dažādos kriminālu, kriminālās aktivitātēs, un ja pat runājot par um, investē ēnu ekonomikā. Uh, Un vēl viens izaicinājums, kas, ko mēs tagad piedzīvojam, ir ļoti uh, elastīgs, dinamisks un ātri reaģējošs uh, grupējumi, kas izmanto jaunās iespējas un izmanto priekšrocības, ja mēs runājam par interneti tīpaši, kas izmanto šīs priekšrocības, ja mēs runājam par globālās ekonomikas uh, trūkumiem, vājiem aspektiem, kā piemēram izmanto, va, ļaunprātīgi izmanto valdības uh, sabiedrību un arī uzņēmēju darbību. Un to, ko mēs tagad novērojam Eiropā, ir būtībā organizētās noziedzības aktivitātes kobildi, kas ir būtībā uh, um, ir iekļāvusi visdažādākos aspektus, bet tagad problēma rodās, kas ir viens ļoti no, svarīgāk, viena no svarīgākajām problēmām, ir tas, ka, ka šī problēma uh, būt manifestējās. Tā tiek ietekmēta, tas tā tiek iekļauta Eiropas Savienības rīcība politikas posmā. Uh, Un šeit mēs esam izstrādājuši astoņas strateģiskos vadlīnijas, ja mēs runājam par, nu, nozadzīgas, par organizētās nozadzības apkarošanu. Viena no tām arī ir kibernozie, kibernoziegumi. Un arī, ja mēs runājam par Balkānu valstīm, šeit arī tas ir viens no tiem pur, punktiem, kur palielinās organizētā noziedzība. Arī Rietuma Āfrika, ja mēs runājam par uh, narkotiku tirzniecību un cilvēku tirzniecību, kas ir viens no šiem mezgliem. Jā, patiešām mēs esam izsekoši šo draudu evolūciju jau vairākus gadus, un mēs eh, publicējam katru gadu šo draudu novērtējumu, sākot ar 2006. gadu, un ļaujiet man uzsvērt pāris uh, faktus. Tātad, ja mēs runājam par šiem grupējiem, kas ir ļoti elastīgi un arī darbojās pārobežu teritori teritorijā, un šeit ir novērojami ļoti liela sinerģija sadarbības starp šiem organizētajiem grupējumiem, kā piemēram vieno no šiem vislabāk re, eh, ar eh, visvairāk ar finanšu resursiem ir um, albāņu valodā runājošie grupējumi, kā arī lietuviešu grupējumi, un viņiem attiecīgi arī ir ļoti dažādas kriminālas biznesa intereses. Uh, Mēs pat uzskatām, ka šeit ir arī saikne ar terorismu un organizēto noziedzību noteiktās teritorijās. Jo it īpaši, ja mēs runājam par terorismu finansēšanu un um, kriminālās aktivitātes finansēšanu. Un vēl viens um, jauns veids ir krāpšanās ar oglekļa dioksīdu kredītvienībām, ar uh, maksājumu kartēm un arī ar preču viltošanu. Tas ir viens no šiem jaunajām tendencēm, kas ir novērojami jo ir parādījušies vienkārši ļoti jauns iespējas arī tiešsaistē, jo arī likumdevējs īsti nav ticis uh, līdzi šiem jaunajām tendencēm, un tādēļ attiecīgi rodās, uh, būtībā šeit rodās situācija, kad ir zemes risks, bet ir ļoti li lieli ieguvumi, kas var traud, apdraudēt uh, sabiedrību. Viena no pēdējām operāciju, ko vadīs uh, Spānijas Gardie Civil, uh, šo, šī gada martā, ko koordinēja Eiropols eh, Mursijā. Aptuveni 300 tūkstoši eh, viltotu medikamentu tika konfiscēti, un attiecīgie noziedznieki tiek uh, pat uh, uzskatīts, ka viņi ir atbildīgi par to, ka ir importējuši un arī izplatījuši ļoti liels apjoms, ja mēs runājam par bīstamiem medikamentiem, kas ir viltoti un, attiecīgi, tas apdraud atkal kā tev reiz uh, cilvēku veselību. Mēs arī redzam uh, tendenci, ka iesaistās tādās aktivitātās kā valūtas viltošana, lai finansētu citas uh, kriminālās aktivitātes, kā piemēram narkotiku tirzniecību. Grupējumi arī iegūs priekšrocību no um, komerciāliem un pasažieru transporta infrastruktūru, kā piemēram konteineru uh, pārvadājumi vai arī gaisa pārvadājumi vai pat cauri internetu. Ir šeit ir katru dienu būtībā notiek pārvadājumi, kas uh, no, norisinās ļoti lielos apjomos. Un lai uzraucītu šī, šos sūtījumus sistemātiskā veidā, kā piemēram ostās, tas ir ļoti sarežģīta situācija un ļoti sarežģīta sistēma. Mums ir nepieciešama ļoti efektīva un gudra atti, um, um, rieģēšanas spējas, lai varētu novērst šo risku. Un attiecīgi šīs organizētās noziedzības um, aspekti, viņi kļūst aizvien elastīgāk un dinamiska, un ja mēs runājam arī par um, narkotiku tirzniecību, uh, un eh, tas attiecās gan arī uz Spānijas valstīm, uz Spānijas un arī Portugāls. Un arī Turcija ir viens no svarīgākajām uh, eh, valstī, ja mēs runājam par drošības draudiem un ja mēs runājam par uh, nelegālo migrantu plūsmu un cilvēku tirzniecību. Tātad šīs jaunās tendencijas mums uh, būtībā nodrošina, jeb pareizāk sakot, uh, Uh, nodrošina situāciju par to, ka mums ir nepieciešama labāka koordinācija, efektīvāka rīcība, ja mēs runājam par šo, apkar, uh, šo noziedzīgo grupēm apkarošanu. Mums ir nepieciešams ieviest drošības arī nacionālajā līmenī, un tas, protams, ir dalība valstu kompetencē. Bet jāņem vērā to, ka viņi nespēja to izdarīt vienu. Ir nepieciešams, ka šīs dalība valstu iestādes ir arī integrētas vienas kopīgas uh, sistēmas ietverā, kas uh, atbild par Eiropas Savienību. Un Eiropola vien viens no tiem mērķiem. Mums ir, mums ir nepieciešama efektīvāka rēģēšanas spēja uz organizētās no, noziedzības pārkāpumiem un terorismu. Es ā, tagad minēšu ietekmi uz ekonomiku. Mums ir ne, nevajadzētu aizmirst, ka organizētā noziedzība bieži vien ā, darbojās ēnu ekonomikā, Un tagad, Eiropas, ņemot vērā to, ka Eiropas uh, finanšu krīze arī vēl šo situāciju pasliktina, jo ekonomiskā krīze pa palielina riska to, ka uzņēmēja darbība kļūst aizvien koruptīvāka. Un uh, šis nodokļu trūkums, piemēram, ko Eiropas komisija uh, ir aplēsus, ir uh, šis 106,7 miljārdi. Un tas mums ir būtībā jāpielāgo šie instrumenti tā, lai var arī mēs apkarāt šo noziedzību tiešsaistē. Ir vairāk nekā miljārdu eiro, kas tiek izņemta ārā no godīgās ekonomikas caur tātad šo, šo nelegālo darbību. Mums Šeit ir tieša sasaita starp spējām, kas saistībā ar valdību, lai nodrošinātu ekonomikas atlapšanu, un ja mēs runājam par organizēto noziedzību, kā tā šodien darbojas. Cigarešu kontrabanda, tā, ir, tā izmaksā aptuveni 10 miljardus gadā. Ja, ņemot vērā to, ka būtībā netiek maksāti nodokļi. Un arī ņemot vērā šo augsto bezdarba rādītāju, tas arī ir, um, rada iespēju organizētiem noziedzīgiem grupējumiem, pieņemsim, rekrutēt uh, vairāk cilvēku mums ir jāsūta vēstījums uh, grupējumiem par to, ka mēs esam stiprāki par viņiem, ņemot vērā viņu jauno draudu. Mums ir jānosīda signāls arī sabiedrībai par to, ka mēs kopīgi strādājam pēc iespējas labāk, lai vien, novērstu šo, šos draudus ne tikai uh, lēmumu pieņemšanas kuluārus, bet arī uz ielām. Uh, Kibernoziegumi ir ļoti svarīgi, manuprāt, un es zinu to, ka šajā komitejā par to tiks diskutēts vēlāk, bet jāņem vērā to, ka tas ir svarīgi, ņemot vērā, ka mēs zaudējam simtiem miljārdu eiro gada laikā. Mēs, par, protams, arī pie Eiropolā strādājam ļoti smagi šajā jomā, un mēs esam gandarīti par uh, Eiropas komisijas un ministru priekšlikumu par to, ka tiks izveidots jauns um, centrs apkarojot um, kibernoziegumu, kas tiks dibināts 2013. Gadu, gadam. Gadā mēs uh, uz to gatavojamies, un mēs uzskatām, ka tas būs viens no šīs centrālajiem punktiem, lai apkarotu kibernoziegumu. Tas būs viens no galvenajiem elementiem, lai novi, novērstu un likvidētu šo jauno iespēju um, grupējumiem. Uh, Un arī ņemot vērā to, ka šeit um, kibernoziegumos arī tiek identificēti vairāk nekā tūkstošiem upuru. Organizētā noziedzība ir ļoti dažāda, ja mēs runājam par krimināliem aktivitātēm. Šeit nav vienota kobilde, kā tas ir piemēram Itālijā, jo Lietuvā tas ir citādāk, un citas uh, ziemeļa austrumu Eiropas uh, tas manifestējās dažādos veidos, un tas ir citādāk, pieņemsim, kā Rietumu Balkānu valstīs. Šeit ir 3, 4, 5 epicentri, ja mēs runājam par Eiropas organizēto noziedzību. Tātad šīs ir šie reģioni, uh, Un šie ir galvenie reģioni, jeb ja mēzgli organizētās noziedzības mēzgli, kādā veidā darbojas organizētā noziedzība Eiropas Savienībā, kādā veidā tiek, piemēram, viltotas preces izplatīts Eiropas Savienībā, kurā vietā tiekās šīs, šie organizētie grupējumi, lai koordinētu savu darbību vai arī organizētu savu darbību. Kādā veidā eh, finanšu resursi nonāk um, grupējumu rokās un kādā veidā šie, um, šie finanšu resursi uh, tiek uh, radīti. Tātad šie ir galvenie mēzgli, ja mēs runājam par organizētās, noz no organizētās noziedzības rīcību un aktivitāti Eiropas Savienības teritorijā. Tas, protams, arī iekļauj um, Itālija, tas iekļauj arī Itālijas uh, pārstāvi lielisko darbu, lai apkarotu organizēto noziedzību un arī, protams, citu amatpersonu darbu. Tātad, kas ir nepieciešams uh, sasniegt? Mums ir nepieciešams, uh, lai mēs kļūtu harmonizētāki, spēcīgāki kā kopiena, lai mēs varētu apkarot organizēto noziedzību. Eiropol, mēs varam būt veicinātājs uh, šai starptautiskajai sadarbībai. Mēs to nevaram darīt vieni paši. Mums ir jāatbalstās uz pēc iespējas ciešāko sadarbību ar dalību valstu autoritātēm. Un uh, Ņemot vērā to, ka mēs izstrādājam jaunu Eiropola regulu, tad uh, šeit ir viens jauns izaicinājums. Mums ir nepieciešams uzlabot informāciju ap, apmaiņu starp dalību valstīm un Eiropolu. Un bez šīs informācijas Eiropols nevar uh, strādāt. Mēs nevaram atklāt organizētās uh, noziedzības gadījumus, kas pašlaik tiek uh, veikti Eiropas Savienības teritorijā. Mums ir nepieciešams gudrāks veids, lai motivētu izmeklētājus dalībvalstīs vairāk domāt Eiropas Savienības vēro, mērogā, nevis tikai nacionālajā mērogā. Jo jebkurš izmeklējums, ko viņi veiks valsts līmenī, tā, protams, tam būs arī starptautiskajā dimensija. Un, attiecīgi, tas jau šķērsos tās attiecīgās dalībvalsts jurisdikciju. Un tādēļ šis, šīs izmeklētāja domas e, pieeja e, ir nepieciešams to modernizēt, un pašlaik, diemžēl, tā nav šī um, izmeklētāja perspektīva īsti nav pielāgota šim globālajiem starptautiskajiem mērogam. Kā Eiropols, mēs e, pēc 20 gadiem modernizējam mūsu instrumentus, mēs reformējam iekšēji savu darbu, mēs attiecīgi arī uh, atbildi, būsim atbildīgi par e biroju pret kibernoziegumiem, un šeit mēs arī iekļaujam organizēto noziedzību un arī terorismu. Un, ja runājam par organizēto noziedzību, mēs jau būtībā fokusējam uz Itālijas mafijas problēmu. Mēs uh, veicam draudu novērtējums, sadarbojoties ar Itāļu pārstāvjiem, kā arī ar citiem Eiropas Savienības pārstāvjiem. Uh, lai mēs varētu veidot kopbildi par šo jautājumu. Bet, protams, arī ir citi aspekti, kas um, rada mūs bažīgs, kā piemēram uh, šie grupējumi, kas ir Ziemeļa, Austruma Eiropā, un kur ir vairāk ne, vairāki grupējumi, kas darbojas. Mēs arī runājam par, par ci, uh, centrālo un uh, dienvidu Eiropu, kur organizētas noziedzības grupējumi manifestējas. Un šeit ir vairākas problēmas, kas mums ir jārisina, lai apkarotu organizēto noziedzību. Es domāju, ka Eiropas Savienības parlamenta loma ir ļoti svarīga ne tikai, lai, uh, būtu, sabie, ne tikai, lai būtu sabiedrības balss un lai lēmumi būtu leģitīmi, leģitīmi, bet šeit ir nepieciešams, ka parlaments uh, palīdz mums risināt problēmas, ko jau Alfonso kungs teica. Tātad, lai saprastu sabiedrības uh, domas un lai veicinātu uzticamību. Jāņem vērā to, ka organizētās noziedzības grupējuma darbības ir novērojams visdažādākajos sabiedrības slāņos un jomās, kas būtībā arī kropļo tirgu, godīgo uh, tirgus konkurenci. Un, un arī šeit, ja mēs ņemot vērā to, ka šeit var rasties arī situācija, kad uh, narkotikas tiek tirgots gan vai jebkurā Eiropas Savienības ielās, uz jebkuras Eiropas Savienības ielas stūra. Un mums vajadzētu novērst šādu situāciju. Un es uzskatu, ka šī komiteja un parlaments var uh, mums ļaut veicināt sapratni par organizēto noziedzību sabiedrības vidē. Un ņemot vērā to, ka Eiropas parlaments arī ir koplēmējs, ja mēs runājam par budžetu, tad uh, Eh, tas arī, protams, parlamentam ir ļoti svarīga loma. Jāņem vērā to, ka mēs runājam par ēnu ekonomiku, nelikumīgo ekonomiku, kas ir atbildīga par ļoti lielām naudasumiem, kas tiek zaudēts Eiropas Savienības uh, budžetā. Un iespējams uh, arī šo naudu varētu ļoti labi investēt citās aģentūrās un arī citās institūcijās, kas apkaro šo organizēto noziedzību. Un beig beigās Eiropols, protams, atbalstīs šīs komitejas darbu. Es eh, labprāt eh, uzklausīšu šīs komitejas un Lībe komitejas pārstāvju priekšlikums, ņemot vērā to, ka mēs eh, izstrādām jauno Europol regulu. Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies modernizēt mūsu instrumentus, un mēs būtībā balstamies uz jūsu atbalstu, un mēs ceram, ka šī regula radīs lielākus, labākus stimulus, lai mm, dalībās un Eirobols labāk sadarbotos, ka izveidos labāku, elastīgāku sistēmu, pasaulē, ja mēs runājam par informācijas apmaiņu un glabāšanu. Un ja mēs runājam par komitejas atbalstu, kā jau es teicu, ka jūs varat simtprocentīgi uh, uzticēties Eiropolam un uh, sagaidīt arī Europola atbalstu. Un, protams, eksperti arī sniegs uh, atbalstu noteiktās jomās. Un, protams, katrā gadījumā komiteja var izmantot šo spēc, šīs zināšanas. Uh, Eiropols jau ir veicis arī vairākas pētījumus un arī noteikti sniegšu informāciju jums tā, tālāk. Jūs, jums ir mans atbalsts un paldies, ka Eiropas parlaments to tagad nopietni apsver šo problēmu risināšanu. Paldies! Liels paldies! ne tikai par to, ka jūs esat ieradus, ieradies, bet tas, ka jūs uh, vēlties arī atbalstīt mūsu darbu. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jāzina, kas uh, norisinās šajās, uh, šajā sektorā, ja mēs runājam par šiem programmām. Uh, mums ir nepieciešams iegūt informāciju par organizēto noziedzību un nepieciešams arī jūsu atbalsts. Un tagad es došu Uh, vārdu grupas koordinātori. Katram divas minūtes, maksimāli divas minūtes, citādi es pārtraukšu. Euh, Paldies, Venraid kungs, par šo visaptverušo aprakstu, kad mēs uh, apskatām organizētās noziedzības uh, aprakstu un vietu, kādu šī noziedzība ieņem sabiedrībā, tad uh, situācija ir uh, diezgan biedējoša. Un es ceru, ka īpašās komitejas izveidošana vismaz palīdzēs jums kaut vai nedaudz cīnīties pret organizēto noziedzību, un man ļoti žēl, ka tas budžets, ko mēs pieņemam katru gadu, nav tā tikpat liels, cik ir organizētās noziedzības rīcībā. Un es ceru, ka jūsu pret kibernoziegumu centrs būs labi apgādāts. Droši vien tam nebūs visa, kas jums būtu vajadzīgs, bet es novēlu jums eh, panākumus. Es gribētu dzirdēt vairāk par sakarību starp terorismu un organizēto noziedzību. Jūs atzīmējat, ka ir sakars starp šīm divām grupām, un es gribētu dzirdēt vairāk par to. informāciju. Bet gribu piebilst, gribu piebilst, organizētai nozadzībai šodien nav tādas ietekmes kā pirms 20 gadiem. Es runāju par situāciju Latvijā. Apbruņoto bandu laiku ir pagājuši. Par to es varu droši runāt, jo pats strādāju iestādē, kura cīnījās ar organizētu nozadzību. Šodien uh, vislielāko rada organizētās nozadzības sakne ar korupciju. Šī saikne sniedz fantastiski, neg fantastiski negatīvu rezultātu. Mums ir jādomā par to, kā novērst savienību bandītu kopā ar kor korumpētiem ierēdniem. Diemžēl mana valsti šī alianse novada valsti pie dziļas krīzes korupcijas kopā ar organizētas nozadzības ietekme ir tik liela, ka var laust valsts un municipālas sistēmās. Pagājušā gada korupcijas skandāla dēļ dimisionē, di, dimisionē Latvijas parlaments. Es sapratu, mums ir, ir asi nepieciešams pieņemt simts likumus un rezolūcijas, kuri novērst jebkādas korupciju iespējas dalību valsti tad gan organizēta noziedzība kļūst par neiespējamu. Jautājums. Ja dalība valsts cīņa ar korupciju un organizētu noziedzību teikt veikta neefektīvi, kas ir jūsu rēģēšana mehānisms? Paldies! Grazie. Per l'Alde, due minuti all'onorevole Newton Dunn. Paldies, Alde grupa. Paldies, tā bija ļoti interesanta uzstāšanās. Un mēs eh, gaidām arī tālāku sadarbību ar jums. Jūs teicāt, ka bija jautājums par, jautājums par sabiedrības informāciju ir ļoti svarīgs Eh, jūs tā tad, eh, ja informētu sabiedrību, tad sabiedrība būtu saniknota un tā piespiestu līderus eh, arī rīkoties. Un līderi nerīkosies, kamēr uz viņiem nebūs spiediena. Tas arī mums būtu jādara. Mani intriģē šī ideja par to, ka ir četri vai pieci noziedzības epicentri Eiropā, un varbūt es esmu saskaties James Bond filmas, bet man e, iespaido tas, ka noziedzībai ir datori, viņiem ir tehnika, e, viņiem ir lielas organizācijas. Bet e, vai tad viņi kādā tad veidā viņi darbojas, vai viņiem ir kaut kādi debes skrāpi vai centri, viņi jau nedarbojas no savām mājām. Tātad, eh, kā, kā jūs varat, vai jūs varat aprakstīt, kā noziedzība darbojas, kāda viņiem ir infrastruktūra? Eh, paldies, ECR eh, e grupa. Paldies. Es varētu apsveikt Veinraitu kungu. Mēs esam tikušies vairākas reizes arī Libe komitejā. Un man ir daži jautājumi. Mēs runājam par Eiropolu pilnvarām vairākos gadījumos, un eh, es izteicu savu nostāju vienā vai divos eh, gadījumos. Un eh, par starpinstitūciju sadarbību. Es zinu, ka vēl ir problēmas šeit, un es gribētu zināt, Veinraid kungs, Kāda ir jūsu pieredze un eh, vai jūs eh, domājat, ka Eiropols strādāt labāk, ja jums būtu vairāk pilnvaru un ja jā, tad kādas? Eh, šī ir ļoti svarīga komiteja, kas risina smagu situāciju Eiropā. Un mani diezgan pārsteidz tas, ka mans uh, parlaments, eh, pārtraucot sarunas par Eiropas invest, izmeklēšanas orderi un kibernoziegumiem un arī Eiropas pasažieru datu eh, sistēmu, eh, notiek šajā laikā. Tātad parlaments pieņem šādus lēmumus tad, kad drošība ir ļoti svarīga. Es eh, domāju, ka parlaments neustver noziedzību pietiekam nopietni, un tas būtu jāņem vērā. Paldies, eh, Sondegārda Goe grupa divas minūtes. Paldies, un es arī gribētu uh, uzdot divus jautājumus pēc šīs prezentācijas. Viens jautājums bija, tika minēta cilvēku kontrabanda. Es gribētu vairāk zināt par šo cilvēku uh, kontrabandu un um, nelegālo nodarbinātību. Dānijā lielās celtniecības kompānijas eh, jāpameklē dziļāk, un arī municipālās kompānijas ir eh, saistītas ar nelegālo nodarbinātību. Protams, eh, ja jūs pameklējat apakšu uzņēmējus un savukārt viņu apakšu uzņēmējus, tur ir darba apstākļi kā verdzībā un nodokļu nemaksāšana. Es gribētu zināt vairāk par uh, šo uzņēmumu lomu organizētajā noziedzībā. Jūs arī teicāt, ka ir starptautiska dimensija izmeklēšanai pret organizēto noziedzību. Es gribētu zināt, vai tā ir tikai sadarbība Eiropas mērogā vai arī tālāk par Eiropas mērogu. Arī es gribētu jautāt par sadarbību starp Eiropolu un Interpolu, jo mums eh, ir vajadzīgs, vajadzīga ne tikai sadarbība Eiropas Savienības līmenī, bet arī sadarbība ar Interpolu. Paldies! Tagad es došu vārdu Venraita kungam. Eh, mēs bieži domājam par to, kādi mērķi ir šai komitejai un eh, kāds varētu būt tās ieguldījums eh, cīņā pret organizēto noziedzību Eiropas mērogā. Eh, kad mēs tikāmies, mēs atzīmējam, ka šī ir mums vēsturiska iespēja, un jūs savā paziņojumā Jūs savā uh, runā minējāt uh, sadarbību, uh, un sadarbība ir ļoti svarīga. Es nedomāju, ka ir kaut kāds reģions, ko organi, kur organizētā eh, noziedzība nebūtu izplatījusies. Ir ļoti daudz eh, dažādu problēmu, ir korupcija, naudas atmazgāšana un bieži mēs nenovērtējam to lomu, kas ir noziedzīgai organizācijai naudas atmazgāšanā, bet eh, tas būtu jāņem vērā. Uh, pirms uh, septiņiem gadiem organizētā noziedzība Beļģijā vienas dienas laikā uh, veica noziedzīgu darījumu par 28 miljoniem eiro. Nu, šo darījumu gan policija izjauca, bet eh, cik ir tādu darījumu, kas paliek neizjaukti, eh, cik ir šie eh, naudas atmazgāšanas apjomi, ko neizdodas novērst. Organizētā noziedzība var tik veiksmīgi strādāt, ka uh, tāpēc, ka dažās dalība valstīs nav zināšana par šo problēmu un nav pietiekamas uzmanības. Es domāju, ka mums ir jāpie, jānostiprina Eiropol un jāpievērš uzmanība visiem jautājumiem, jo organizētā noziedzība izmanto katru iespēju. Mums ir jāsadarbojas, jo, ja mēs strādājam katrs atsevišķi, tad tas ir tāds pusdarbs. Paldies un paldies par komentāriem par terorismu un organizēto noziedzību. Mēs strādājam pie šī jautājuma. Šis ir jautājums, kas saņem lielu uzmanību. Pagaidām es neesmu pārliecināts, ka ir ļoti spēcīgs sakars, bet ir daži elementi, kas mums rada uztraukumu. Piemēram, ir eh, narkotiku imports no Rietumāfrikas, kas tiek eh, finan, izmantots, lai finansētu Alkaidas teroristus, kas strādā gan Āfrikā, gan arī starptautiskā mērogā. Un eh, pierādījuma apjoms gan vēl ir mazs, bet ir pamats satraukumam par Latvijas eh, situāciju. Es eh, biju Latvijā eh, iepriekš, tad pagājušā mēnesī, un Latvijā ir policijas finansējums stipri samazinājies, bet vietējās varas iestādes dara ļoti lielu darbu šajā grūtajā situācijā. Lielā daļā Eiropas vairs nav šo bruņoto bandu uz ielām, bet eh, noziedznieki ir apmainījuši e, ieročus, tagad viņi vairs eh, ne nesā ieročus kā pirms 20 vai 30 gadiem, bet viņi Uh, iekļūst sabiedrībā un iebiedē uh, cilvēkus. Varētu būt tā, ka Latvijā vai citur cilvēki uz ielām ir uh, drošāki, bet mēs redzam organizētās noziedzības formu, kas izplatās lielākās teritorijās un tā labāk sadarbojas ar citām noziedznieku organizācijām ir um, tagad daudz labāks priekšstats par terorismu draudiem nekā par organizēto noziedzību. Uh, tas ir acīm redzami, bet uh, mēs uh, zinām, ka būtībā patiesībā organizētā noziedzība rada daudz lielāku kaitējumu nekā jebkura terorisma forma. Uh, Un arī politiķiem eh, nav priekšstata par šiem zaudējumiem, ko nodara organizētā noziedzība. Es nedomāju, ka ir tāds liels tā kā mafijas štābs vai pat eh, kā mafijai ir viens boss. Varbūt kā Itālijā ir šīs ģimenes ar galvām, bet eh, citur Eiropā uh, noziedznieku grupām nav tik stingras hierarhijas, viņiem nav šādu lielu e, štābu, e, viņi darbojas e, tādā formā, ko ir grūti atklāt. Es piekrītu, ka pašlaik varbūt eh, nav eh, jādomā par Eiropolu vairākām pilnvarām, jo Lisabonas līgums nosaka, cik liels šis pilnvaras var būt, un Eiropol netiks veidots kā aģentūra ar izpildu pilnvarām. Eiropol loma ir eh, strādāt pie tiem jautājumiem, ko Alfano kundze minēja, tātad sadarbība starp valstīm. Eiropol ir mehānisms, ar kura palīdzību visas valstis var reaģēt uz noziedzību, un arī Eiropol ir jālieto kā informēšanas centrs, un arī ir ar Eiropol palīdzību jāveido valstu policijas standarti, ir jācīnās kopīgi pret naudas atmazgāšanu, uh, un ir eh, jāizmanto eh, sadarbība, lai policijas iestādes varētu daudz eh, veiksmīgāk darboties. Es domāju, ka tāda ir nākotne. Es pašlaik pārāk daudz nekomentēšu par Britu valdības reakciju bet Britu valdībai būtu jāpaturprātā, ka šie valdība ir daudzos gados iegūsi labu reputāciju, eh, pateicoties labajam policijas darbam un arī eh, Eiropas likumdošanas veicināšanā pret eh, organizēto noziedzību. Es ceru, ka mm, Britu valdība arī šo savu labo reputāciju saglabās un nezaudēs nākotnē par cilvēku kontrabandu. Tā ir eh, problēma, kas eh, radās ārpus eh, Eiropas. Piemēram, no Āzijas tika ievestas sievietes un bērni, kas tika seksuāli eksploatēti, bet tagad šāda noziedzība pastāv Eiropas iekšienē. Tiek notiek cilvēku kontrabanda, no vienas Eiropas valsts uz otru, un e, šīs, šī kontrabanda e, ārpus Eiropas vairs nav tik liela problēma. Mēs redzam, piemēram, lauksaimniecībā, celtniecībā un viesnīcās e, lielu cilvēku kontrabandistu ietekmi Eh, cilvēki tiek ievesti un viņi strādā šajos sektoros, ko es minēju, ļoti sliktos apstākļos un par ļoti sliktu samaksu. Eiropol eh, arī šajā jautājumā sadarbojas ar Interpol un mums ir ļoti laba sadarbība. Eh, tomēr es gribētu atzīmēt, ka tikai Eiropā mēs varam uh, sadarboties eh, cīnī, cīņā pret organizēto noziedzību. Es gribētu redzēt šādu sadarbību ar citām valstīm, bet tā nav iespējama tik eh, labi kā mm, Eiropas iekšienē. Tātad mūsu sadarbībai ar, arī ar citiem partneriem būtu jābūt pēc iespējas labākai. Paldies, direktor kungs. Jā, vēl divi komentāri. Matijas kundze pirmā. Jā, es aizmirsu kādu lietu. Ļoti daudz tiek runāt par cigarešu kontrabandu. Uh, un arī par uh, cilvēku pārvietošanu ir arī runa par viltotām precēm, bet ļoti maz tiek runāts, piemēram, par ieroču pārvadāšanu Tātad par visdažādāko iero, dažādāko ieroču pārvadāšanu, kas tiek atklāti dažādās kravās, sākot no uh, medību ieročiem, beidzot uh, ar automātiskajām šautenēm, ar kalāšņikova automātiem tā tālāk. Uh, Vai tiešām ir novērojama tāda liela mēroga nelegāla ieroču pārvadāšana Eiropas Savienības iekšienē vai ārpus robežām? Tieši Eiropas Savienībā šeit nav runa par eh, to, ka ieroči tiek tirgot uz karstajiem punktiem ārpus Eiropas citviet pasaulē, bet uh, bet tieši Eiropas Savienības iekšienē vai tiek pārvadāti ieroči vai daudz šādu gadījumu? Jā, pavisam īsti. Jūs jau runājāt par iespējo saikni starp terorismu un mafiju, bet vai ir eh, saikne starp dažādām uh, Eiropas mafijām? Uh, Un kā ar ekomafiju, par to maz eh, tik šodien runāts, taču ekomafijas ienākumi un ekonomiskais kaitējums, ko tā nodara, kļūst arvien nozīmīgāks un lielāks. Un eh, jūs runājat par šo kopējo izmeklēšanas eh, vienību un labiem rezultātiem šajā sakarā. Kādēļ šis darbs netiek paplašināts, jo, acīm redzot, tas būtu ļoti liederīgi. Uh, un arī sadarbību neapšaubāmi tas varētu stiprināt. Makintājas kundze, jāpaldies. Vispirms, manuprāt, Kirkopkungs runāja par Eiropas parlamenta darbībām, neapvienotas karalīstas parlamentu par to, ka mūsu parlaments vairs nesadarbojas strādājot pie šiem svarīgiem dokumentiem. Bet jūs aprakstījāt to, ka varbūt, teiksim, šo ļoti lielo organizāciju, ko varētu, uz kurām tā vienkārši varētu mērķēt, eh, ka tādu it kā vairs nav. Tā kā iespējams, ka ir nepieciešama cita attieksme, citas metodas, lai cīnītos pret eh, šo mazāk izteikto, varbūt, mafiju. Tātad pašas metodas, vai tās mainās cīņā pret organizēto noziedzību. Jā, paldies, Venrēt kungs, lūdzu. Jā, paldies. Jā, ieroču tirdzniecība joprojām e, ir viena no pamat nodarbēm, ar ko nodarbojas e, organizētā noziedzība, jo viņiem ir vajadzīgi e, šaujamieroči, lai viņi varētu realizēt, teiksim, savas e, darbības, operācijas un tā tālāk, un ko mēs novērojam, kā ar vien bīstamāki ieroči e, tiek izmantot. Jā, un arvien biežāk tiek izmantot, tik vienkārši kalašņikava automāti, nevis vienkāršas pistolas Un, starp citu, šos ieročus plaši izmanto, lai risinātu attiecības strīdus starp pašām noziedzīgajām grupām. Un uh, ieroči tiek transportēti un eksportēti uz daudzām uh, vietām Eiropā, ieskaitot uz Rietumu Eiropu. Uh, tas it kā nāk mantojumā no Balkānu uh, procesiem, no kara Balkānos un daudzi noziedzīgie sindikāti izmanto uh, piegādātājs, kam ir īpaši sakari attiecīgajā jomā, lai varētu tos piegādāt. Nelegāli ieroči ļoti bieži tiek pirkti un pārdoti internetā. Tātad tīmekļa vietnē arvien vairāk ir šo te piedā, piegādātāju un piedāvātāju, īpaši no ASV. Tālāk runājot par sadarbību starp noteiktām mafijas grupām dažādās valstīs. Jā, protams, ka šī līmeņa sadarbība palielinās etniskās robežas, arī noziedzība pārkāp. Tātad Britu, Turku un Albāņu noziedznieki, piemēram, darbojas vienā kriminālā organizācijā, katrs uzņemoties eh, veikt savus uh, soli, savu posmu, uh, teiksim, nelegālu uh, preču tirzniecībā pastāv darba dalīšana, un tas tikai stiprina šīs kriminālos grupējumus, un viņi kļūst ar vien radošāki savās izpausmēs, salīdzinājumā ar to, kas notika iepriekš. Un Runājot par itāļu mafiju, es tiešām vēlētos redzēt lielāku sadarbību starp Eiropolu un Itālijas mafiju šajā jomā. Šo jomu noteikti varētu uzlabot, un es vēlētos to koncentrēties, ņemot vērā visu to atbalstu, ko mēs spējam sniegt dalību valstīm nākotnē. Runājot par eko noziedzību, es ļoti ilgu laiku neko ko nesmu uh, novērojis. Es Kirkopa eh, tātad eh, teikt kungo pilnībā pārkāp, tā kā ignorēja to, ko es par to teicu. Bet paldies par atbalstu, par to, ka jūs atzīstat to, ka dalību valstīm vajadzētu daudz ciešāk sadarboties, lai stimulētu sadarbību Eiropas līmenī. Protams, ir daudz aspektu un jautājumu, bet priekšsēdētājs kundze, jūs droši vien vēlētos turpināt debatas. Jā, paldies, direktor kungs. Par eh, to, ka mm, atbildējāt uz mūsu ielūgumu. Es ceru, ka mums būs vēl citas iespējas ar jums runāt un jūs uzklausīt, un ir skaidri redzams, ka šāda vajadzība mums noteikti ir un būs. Mums ir jāizmanto iespējas, ko sniedz šīs komitejas formāts un arī citas uh, komitejas un darba grupas. Un paldies uh, par ieguldīto laiku, un paldies, ka esat ieinteresēti arī tajā, ko mēs darām. Šajā brīdī vēlētos noslēgt pirmo uh, mūsu šo te tēmu segmentu ar pēdējo runātāju Žanfransā Žirou. Un Un viņš ir tiešām speciālists uh, noz organizētās noziedzības jautājumos, un tāpēc došu jums uh, vārdu uh, Žirokungs, un pēc tam uzklausīšu jautājumus. Paldies, priekšsēdētājs, veicināti visi! Labrīt, dāmas un kungi! Vēlos uh, sacīt, ka šeit runāju kā privāta persona, nevis kā franču varas iestāžu pārstāvis. Eiropas Savienība sastopas ar uh, lieliem izaicinājumiem, vispirms jau strateģiskā līmenī. Vispirms Eiropas Savienība. Uh, savienībā darbojas uh, daudzas lielas organizētās noziedzības grupas un organizācijas, kas ir e, startautiskas, lielākā daļa no tām, mēs runājam par mafijām, par slēgtām, e, slepenām sabiedrībām. Nu, šiem mafioziem grupējumiem, protams, ir savas raksturīgās iezīmes. Šīs kriminālās organizācijas e, mm, specializējas noteiktās noziedzības jomās, taču tās ir arī oportunistisks savā uh, ziņā un ieņem jebkuru nišu, jebkuru iespēju paplašināt savu darbību, dažādot savu darbību un iegūt uh, jaunus līdzekļus. Un tā kā faktiski kāda veida noziegums tās veids tam būtībā neinteresē. Ja vien ir iespējams pelnīt tas te ir runa gan par uh, viltotu preču izplatīšanu, kontrabandu, uh, reketu un daudzām citām noziedzības formām. Um, nākošā īpatnība, par ko ir jārunā šīs lielās organizācijas, ļoti bieži ir diezgan teritoriāls. Uh, tās uh, sakņojas parasti kādā konkrētā teritorijā un rāda nu, savu dzīvotni vai biotopu runājot vidus speciālistu valodā. Taču šīs te teritorijas parasti nav kaut kādas fiksētas, tās parasti aug un izplešas. Pirms uh, Itāļu mafija un Albāņu mafija eh, pāris desmitgadēs izplatījās pa visu Eiropu, ir protams, teritorijas Eiropā, kas ir ļoti kriminalizētas. Tad, kad mēs runājam par pseido valstiskām mafiozām struktūrām un cik daudz mafijas veidotu vai mafijas dominētu valsts Eiropā ir, faktiski mēs īstenībā nemaz nezinām. Eh, šīs te uh, grupas parasti ir ārkārtīgi izdzīvot spējīgas visdažādākajos apstākļos, un tās apkarot ir ārkārtīgi grūti. Nu, protams, ka valstis var, re, var pieņemt attiecīgu likumdošanu, mēģināt kaut ko drusceņu apkarot, bet e, pavisam iznīcināt šos mafiozos grupējumus vēl nevienai valstī nav izdevies. Tās, jebkurā gadījumā, ietekmē e, sabiedrību tiesa gan lielākā vai mazākā mērā. Un eh, šīs te raksturīgās iezīmes arī raksturo to, kādēļ šīs organizācijas ir tik ietekmīgas. Eh, noziedzība nav kaut kas tāds, eh, kas ir saistīts tikai ar kaut kādu marginalizētu vai desocializētu sabiedrības daļu. Mm, mafijas taustekļi ieslē ietiec visaugstākajos līmeņos valstu administrācijās un uh, Piemēram, ja mēs runājam par Itāliju, Itāļu un Albāņu bandu galvu, teiksim, darbību, tā, to darbību izplēšas arvien tālāk uz ziemeļiem Eiropā. Un ap Eiropu arī ir vesela diezgan plaša pelēkā zona. Un, protams, ka Mafiozo grupēm darbība atstāja ietekme arī uz makroekonomiku, uz finanšu tirgiem. Un finanšu tirgi, protams, ir diezgan viegls uh, noziedzīgu personu uh, laupījums. Piemēram, 1,5 uh, eh, miljardi eiro aizplūda no Francijas, tātad arī no Eiropas krāpnieciskos darījumos ar uh, eh, CO2 uh, licenšu tirzniecību, piemēram. Un ir ārkārtīgi vienkārši anonimizēt dažādas finanšu plūsmas, izveidot dažādus trastus, aizslēpties aiz dažādiem instrumentiem. Uh, arvien eh, vairāk mēs sastopamies ar tā saucējiem baltopkaklīšu noziegumiem, un eh, liela daļu, uh, lielā mērā par krīzi mēs varam pateikties tieši balto uh, apkaklīšu noziegumiem. Uh, arī mājokļu būvniecības un mājokļu tirgus burbuļu plīšanā ASV, kuru stimulēja bankas. Kibertelpa, arī šī telpa ir ļoti ievainojama, krimināls bandas tur iefiltrējas ļoti ātri un darbojas ārkārtīgi veiksmīgi. Jo ļoti daudz no noziegumiem, kas agrāk notika reālajā pasaulē, šobrīd notiek uh, kibervidē. Proti uh, tīmeklī, piemēram, likmes Eh, kazino un daudzas citas lietas, kas agrāk bija pieejamas eh, tikai reālajā dzīvē, tagad ir pieejamas arī eh, interneta vidē. Un par finanšu krīzi es jau sacīju, tātad plīstot mājokļu tirgus, nekustamā īpašuma tirgus burbulim ASV, uh, radās ne tikai finanšu krīzes pirmsākumi, bet uh, uzplauka uh, noziedzīgas grupas un to darbību, jo valstī trūka līdzekļu, valstī trūka līdzekļu, lai apkarotu balto uh, apklīšu noziegumus, uh, eh, bija kļuva mazāk labi atalgot tiesnešu, mazāk policijas spēku un tā tālāk. Un uzņēmiem kļuva arvien grūtāk legāli finanšu tirgos, tirgos iegūt eh, to darbībai nepieciešamo kapitālu. Un eh, savukārt kriminālajai pasaulē bija pietiekoši daudz līdzekļu, ko varēja atmazgāt eh, caur dažādām oficiālām schēmām. Eh, no sākuma tas viss ir kā bija nemanāms, neredzams Nu, un eh, jāsaka, ka šīs darbības ir daudz grūtāk apkarot nekā terorismu, jo terorisms ir vismaz redzams, tas ir visiem redzams un tāds ir terorismu nolūks. Eh, taču šie te slēptie noziegumi, kas notiek eh, finanšu pasaulē, ir daudz bīstamāki un nodara reizēm daudz lielāku kaitējumu, daudz plašākām sadar, sabiedrības masām. Un, protams, ka mēs nevaram atstāt nesodīts organizētās noziedzības eh, veiktos noziegumus. Uh, pastāv sistēmiska korupcija politiskajos uh, līmeņos. Un šī te neredzamā kriminālā roka ļoti bieži vada uh, nevienu vienu politiķi, kas pieņem svarīgākos lēmumus attiecībā uz patērētājiem, viņu interesēm un tā tālāk. Varbūt, eh, ka visa šī darbības nav tik acām, acīm redzamas, jo uh, organizētās noziedzības darbības uh, veidi mainās, viņu paņēmieni mainās. Un uh, mēs redzam, ka parādās arvien jauni tā saucamo balto apaklīšu noziedzības veidi, kurus ir arvien grūtāk ieraudzīt un atklāt pietiekoši saulaicīgi. Un pret to vajadzētu vērsties pietiekoši ātri. E, notiek tā saucamā pasaules balkanizācija, respektīvi sadrumstalošanās ir vairāk, tātad valstu skaits pasaulē ir pieaudzis, gan arī dubultojies, daudz no tām ir praktiski bez valdības, bez pārvaldības, bez nekādas tiesiskās kārtības ļoti vājas valstis. Notiek arī tirgu deregulizācija, un arī tas rada stimulus noziedzīgu darbību veikšanai, tas dod arī iespējas uh, noziedzīgiem grupējumiem darboties. Mēs arvien vairāk koncentrējamies uz terorismu apkarošanu un aizmirstam par ekonomiska rakstura noziegumiem. Pasaula visumā ir diezgan eh, haotiska. Un eh, organizētā noziedzība, protams, ir milzīgs izaicinājums, jo tā ir makroekonomiski un globalizējusies tieši tāpat kā visa pārējā ekonomika pasaulē. Un tieši tādēļ ir jāmācās no tā, ko mēs zinām, jo ir ļoti grūti apkarot kaut ko tādu, par ko jūs neko nezināt, vai jūs atsakaties vienkārši pieņemt, ka kaut kas tāds uh, eksistē. Jā, mums universitāšu līmenī, zinātnieku līmenī ir jāmācās un jāmāca. Uh, politiķi, speciālisti, juristi un tā tālāk, lai viņi zinātu, kā uh, strādā. Mums nevajadzētu būt tik ļoti reaktīviem un reaģēt, ka kaut kas noticis, bet rīkoties profilaktiski. Paldies, uh, Žerokungs, un paldies par uh, prezentācijas ļoti kompakto raksturu. Un tagad došu vārdu grupu pārstāvjiem. Uh, Maķors kundze lūdzu pirmā. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es gribēju jautāt. Par to šķiet vēl neviens nav runājis. Jūs runājat par to, ka drīzāk šeit runa ir par vāru nevis naudu, tā tad varbūt jūs varētu to paraksturot. Tā tad Vai šīs grupas tas pašlaik tiecas vairāk pēc varas nekā pēc naudas? Jo, nu, nevienam nav noslēpums, ka nekad nav izdevies efektīvi apkarot organizēto noziedzību. Un jebkurā dalība valstī e, ir sastopama organizētā noziedzība, un neviena valsts nav spējusi apkarot to pilnībā un iznīcināt pilnībā. Tātad e, mums ir varbūt trakt, mums varbūt ir struktūra starptautiskā līmenī un, un varbūt, ka mēs to kaut kā labāk varam izmantot. Krašēkungs, paldies! Paldies! Es gribētu pateikties par šo ļoti koncentrēto un detalizēto analīzi jo faktiski viss tas, par ko jūs runājāt, mēs par to varētu runāt eh, stundām. Jūs devāt mums vielu pārdomām, jūs eh, sniedzāt tātad šo te koncepciju par to, kā mainās organizētā noziedzība. Un eh, mēs arī esam veikuši diezgan lielu analīzi un esam uzklausījuši Mm, teiksim, analīze par to, kā darbojas Koza Nostra, kas ir nu, savā ziņā tāds izcelsmes modelis, kas eh, balstās uz teritoriālās dominēšanas modeli, kas pēc tam ir kopēts un atkārtots uh, Eiropā un arī cituiet pasaulē. Nu, tas, kā Eh, kriminālās aktivitātes skar jau ne tikai zemākos sabiedrības slāņus, bet arī vidusslāni un augstāko sabiedrību. Tas arī ir tiesa. Bet kādi jūsuprāt ir um, šeit tam visam iemesli? Es domāju, ka varbūt kas ir interesanti, ka šis te balto apaklīšu noziegumi, eh, vīdušķīras noziegumi, uh, tie nav saistīti tikai ar mafijas darbību, tad tā ir faktiski tāda mm, krimināla noziegumu var būt grupa, kas, kas darbojas neatkarīgi, varbūt pat ne no kā cita, un pēc tam nonāk saistībā ar mafiju. Arī eh, mafijos darbības vai saikne ar politisku līmeni. Mums ir jācīnās pret eh, organizētu noziedzību, e, jo arvien biežāk un biežāk mēs par to runājam, gan Eiropas līmenī, gan ārpus Eiropas. Mums ir vajadzīga varbūt svaiga pieeja. Pagaidām mums, diemžēl, tādas efektīvas metodas nav kā cīnīties ar organizēto noziedzību. Mēs runājam par likumdošanas harmonizāciju un par parastajām lietām, par ko mēs vienmēr runājam. Uh, bet ir e, vajadzīga kaut kāda tāda frāze, moto, kas visus varētu vienot un kas. E, es pats tā tad esmu cēlies no mafiozas valsts un es zinu, kas tas ir un ko tas nozīmē. Un es arī zinu, ko nozīmē tās pam, pa, pakāpeniska evolūcija. Uh, Jā, mafija ir arī savas sociālās funkcijas un eh, sociālais nemiers un nabadzība. Eh, protams, cilvēks tuvina mafijai, un tā tas ir bijis vienmēr. Un ir grūti kaut ko, eh, protams, darīt, bet mēs noteikti varam rīkoties, ja rīkojamies kopā. Ko es vēlētos teikt? Mums ir jāatbild uz jautājumu, kā mēs efektīvāk varam cīnīties pret mafiju, jo mafija transportējas. Un īsnībā tie, kam nav uh, pieredzes, arī nevar saprast, cik ļoti grūti vispār ir iekļūt un piekļūt šīm organizācijām. Ņūton Dānkungs, paldies par jūsu prezentāciju. Tātad Atslēgas vārds, jūs, ko jūs minējāt, ir pasaules balkanizācija. Ko tas nozīmē? Ja mēs dotu jums visas pelnvers, kā jūs redzat, kāda pasaule un Eiropa varētu cīnīties pret šo balkanizāciju un mēģināt attīstīt spēju cīnīties pret noziedzību globālā līmenī? Ko jūs darītu? Zandrakārt, kungs, lūdzu. Jā, paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Man arī ir pāris jautājumi. Es saprotu, ka jūs strādājat ar terminu failed state. Jūs eh, runājat par to mm, sakarā, terorismu sakarā bet eh, kā ar mafiju un šī tipa noziegumiem. Vai arī tās var izmantot tā saucamās failed states. Tālāk par eh, deregulētiem finanšu tirgiem, kā tieši eh, tie var stiprināt kriminālas bandas. Paldies, Jakolīna Kukstāvā. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī ar interesi uzklausīju šo te prezentāciju. Tiešām jūs ļoti skaidri izklāstījāt šo te e, problēmu par organizēto noziedzību, kas ļoti bieži ir teritoriāli un saistīta ar e, politiku un ar kriminālo e, pagrīdes pasauli. Eh, jā, bija runa par to, ka ir jāmeklē politiski risinājumi, tiesiskas dabas likumdošanas jomā meklējami risinājumi. Nu, jūs eh, tiešām devāt mums daudz vielas pārdomām, taču likumdošana. Uh, vai e, tas ir, e, vai tā ir tā joma, ar kuru būtu jāsāk. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams rīkoties, ka ir jānāk klajā ar likumdošanas priekšlikumiem. Mēs zinām, ka kā organ, organizētā noziedzība iespiežas mūsu sabiedrībā, bet e, Mēs vai ir novērtēts, ka tā izplatās visvairāk tur, kur ir lielāka nabadzība. Un Eiropas Savienības fondu neatbilstoša izmantošana. Tātad visi ir e, tie punkti, uz kuriem mums vajadzētu raudzīties, un mums vajadzētu kaut ko būtiski izstrādāt. un viedot tādu svar, nu, noderīgu uh, platformu, lai veicinātu uh, sadarbību starp policijas dienestiem. Mirska kungam vārds nākamajam. Paldies. Ļoti īsi gribu piebilst. Ļoti nu, daudz informācijas, statistikas dati, diemžēl pagaidām neskaņojas, ko darīt tālāk ar organizētiem noziedzībai un korupcijai. Varbūt vispirms mums atcerēties, kas ir galvenais mērķis noziedzniekam uh, un noziedzniekam. Um, man liekas, tā ir nauda. Ja viņam būs grūti izmantot naudu, va, uh, varbūt tikai tad mēs varam uh, samazināt korupcijas un organizētu no, noziedzību līmeni. Mums jāzina, kura virziena vajag kustēties. Paldies! L'ultimo intervento minūto par honorevole Šmita. Lielas paldies. Šmita kungs, vienu minūtu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Lielas paldies par jūsu ievadrunu. Man ir jāsaka, ka fi deregulētie finanšu tirgi nemazām nav tā galvenā problēma. Tā varētu būt problēmas daļa. Bet, ja Bet, ja mēs vēlamies uh, risināt un novērst šo pelēko zonu, zonu ja mēs runājam par likumdošanu, um, jāņem vērā to, ka vienmēr ir vienmēr citi pasākumi, kā m, mm, veikt noziegumu, lai arī uh, finanšu tirgi ir deregulēti. Mums nevajadzētu aizmirst, uh, ka privāti īpašumu burbulis ASV izriet no kongresa lēmumiem. Fredija Marka un Fenī Meija. Tā bija uh, komiteja, kas nolēma, un šeit bija uh, aptuveni 36 citi iemesli, kādēļ norisinājās finanšu krīze, bet tas ir tikai tāds komentārs. Mans jautājums ir, vai mums ir nepieciešams patiešām uh, federāla rīcība politika Eiropas Savienības līmenī, tāpatās kā tas ir ASV, vai tas patiešām palīdzēs jums novērst krim, tātad, organizēto noziedzību. Liels paldies! Um, komisāri, pirms es dodu jums vārdus, es pirms vēlētos pateikties par šo ļoti īso lako, lakonisko runu. Tā bija patiešām ļoti labs kopējais pārskats par ne tikai par problēmām, bet arī par risinājumiem, ko varētu uzsākt institūcijas. Un tādēļ es vēlētos uzdot jums attiecīgo jautājumu. Balstoties uz jūsu pieredzi, es vēlētos labprāt zināt, kas ir nepieciešams, un arī Šmita kungs jau jautāja, kas ir nepieciešams no policijas, ja mēs runājam par Eiropas Savienības mērogu. Es vēlētos zināt, vai Eiropas Savienība pārēdz vienotu likumdošanas aktu, lai apkarotu organizēto nozīdzību, uh, ka ir, ir tik minēts arī 460a pants, kas ir nepieciešams arī Eiropas Savienības mērogā ievist, lai varētu vismaz organizētos noziedzīgos grupējumus vispār atpazīt. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir nepieciešams? ka šīs sistēmas tiek savienotas, un lai mēs varētu vispār ievērot un piemērot šo attiecīgo normu. Paldies! Es centīšos um, atbildēt īsi uz visiem jautājumiem un komentāriem. Kā jau es teicu, es neesmu Francijas oficiāls uh, institūcijas pārstāvs. Uh, Vispirms jau pirmais jautājums, uh, kas tika uzdots. organizētā noziedzība, protams, tas ir varas fenomens, ja mēs runājam par politisko, sociālo, ekonomikas un sabiedrības jomu. Uh, Šeit arī, protams, ir, ka šie kriminālie tīkli, ka bieži vien daļa no šo organizēto noziedzību resursu tiek investēta tālāk un veidots tiek tīklojums, tad, ja tas ir tiek uh, Eh, protams, tik cieši eh, integrēts, tad tas arī ietekmē finanšu sektoru, sociālo lomu un sabiedrību, un jāņem vērā to, ka tas kļūst par savu veidu centru. Tas nav nekāds perifērais eh, fenomens, mēs to varam arī attiecināt uz Itāļu, eko, ek, Itālijas ekonomiku, bet arī, protams, uz citām Eiropas Savienības dalību valstu ekonomikām. Bieži vien tika arī jautāts, kā tas varētu izskatīties Eiropas Savienības mērogā, uh, vai šeit ir nepieciešami ievies standārtus, jo tas varētu atvieglot šo um, sadarbību. Un šeit mēs um, arī, ļu, uh, ka Eiropols ir viens no svarīgajiem elementiem. Vienlaicīgi uh, es vēlētos arī nedaudz uh, to izklāstīt. Protams, ka valstis nevar vienkārši atteikties no savām. Uh, pilnvarām jeb kompetencēm. Nevar izveidot supranacionālu iestādi tikai tādēļ, ka dalībvalsts nevēlas uh, nest atbildību. Jāņem vērā to, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm ir lielāka atbildība un vienkārši uh, pārvalstiskā institūcija ir tāds sava veida atbalsts. Protams, ka neviena cita valsts nevar lemt kādas citas valsts vietā, kā piemēram Slovēnijas vai Itālijas vai Portugāls. Galvenā atbildība būtībā ir dalība valstu jomā. Otrs jautājums. Lai arī būtu vienota likumdošana un vienota tiesība akti, mums nevajadzētu uh, iekrist šajā izolāt, uh, ilūzijā par, to, par šiem uh, dokumentiem un tiesību aktiem. Daudzām valstīm ir ļoti labi likumdošanas akti, ļoti labi izpildes institūcijas, bet tik un tā nevar ļoti efektīvi piemērot, jo, piemēram, trūkst finanšu resursu, kā piemēram Meksika. Š Meksika ir ļoti labi tiesību akti, lai novērstu naudas atmazgāšanu, bet tomēr kā, kāda situācija ir Meksikā? Balkanizācijas fenomens. Balkanizācija, segmentācija, tātad pasaules balkanizācija, tas, protams, ir eh, fenomens, process, kas norisinās 21. gadsimtā un vēl aizvien turpinās, iespējams, vēl nākamo desmit, eh, iespējams, ka vēl uh, mūsu valstu saraksts papildinās vēl 10, 20 valsts. Mēs ļoti labi zinām šo situāciju, ņemot vērā to, ka um, um komunisms uh, sabruka un arī um, kolonizācijas valstis. Tas tie visi tie svarīgākie faktori. Un, protams, ir ļoti grūti un sarežģīti izvērtēt šo fenomenu, bet mums nevajadzētu uh, novērsties no tā uh, sekām. Uh, Ļoti daudzās šajās jaunajās valstīs ir būtībā trūkumi, ja mēs runājam par tiesisko sistēmu, par policijas sistēmu un vēl citām sistēmām. Un bieži vien šīs amatpersonas arī pie tam ir slikti apmācīts, un bieži vien arī šīs uh, varas attiecības ir, būtībā ir um, citādāks nekā um, tām vajadzētu būt. Uh, Tas nozīmē, ka dažās šajās dalība valstīs ir būtībā suverenitāte apgriezt otrādi. Es eh, nevēlētos tagad pievērsties ASV nekustamā īpašuma burbuļu krīzei. Uh, jo jāņem vērā to, ka šeit arī eh, bieži eh, varēja novērot arī sistemātisku krāpšanas uh, procesu, kas noved būtībā pie šī burbuļu plīšanas. Un tagad es tagad vēlētos atgriezties pie tātadam Eir Eiropas tiesību aktiem. Es uzskatu, ka tas ir uh, ļoti svarīgi tos ieviest, un, un šeit nevajadzētu kaut kādas uh, ilūzijas mums izveidot. Jāņem vērā to, ka Eiropas dienvidu valstīs pārstāvi, protams, ļoti labi apzinās, kādi ir deficīti, ja mēs runājam par organizēto noziedzību un mafiju, jo mafija ir daļa no tās. Šeit, protams, ir jātīsta mūsu zināšanas, uh, jo jāņem vērā to, ka daudz dalību valsts nemazām neapzinās, kas norisinās viņu teritorijā. Tas nozīmē, ka vispirms vajadzētu atpazīt šos, šīs sadarbības un sinerģijas, jo bieži vien šīs, šie gadījumi ir sarežģīti, uh, savstarpējs uh, atkarīgi un bieži vien vēl kaut kādā veidā apvienot. Liels paldies! Kero kungs. Lielas paldies par jūsu veltīto laiku. Protams, nav vienkārši um, atrast uh, kādu uh, ne Itālijas pavalsnieku, kas, varē, kas varētu pārz, pārzināt mafijas uh, jautājumu. Un tādēļ mēs uh, un es vēlētos pateikties par jūsu um, pieņemto ielūgumu. Es tagad. Uh, Es aicinātu jūs, varbūt tās arī nosūtīt jūsu prezentācijas uh, kopiju. Labi, liels paldies! Un mēs par pirmo jautājumu kopumu esam nobeiguši mūsu debatas. Un tagad mēs uh, Pievērsīsimies uh, Karlos Sajenkungam un uzsāksim arī mūsu otro jautājumu kopumu. Mēs uzklausīsim uh, Zājena kungu. Un es jau tagad varu pateikties uh, Eurojust uh, pārstāvim, jo mums ir tagad iespēja diskutēt par to, kādas sinerģijas varētu izveidot, lai apkarotu korupciju, organizēto noziedzību, ir tīpaši, ja mēs runājam par valstisko, Eiropas Savienības un starptautisko līmeni, jo šodien mēs bieži vien esam runājuši par sadarbību, un uh, Eirodžost pārstāvs mums arī tagad paskaidros, kādā veidā šīs sinerģijas varētu arī panākt. Paldies! Thank you, Madam Chair. Honorable members. Paldies, deputāti kungi. Es gribētu vispirms pateikties jums par uh, uzaicinājumu Eurojust piedalīties uh, šajā uh, sēdē. Un es gribētu Eh, arī atvainoties eh, Mišels eh, Konings vārdā, viņa nevar ierasties šodien, jo viņa piedalās Eurojust sanāksmē un arī ceturtdien viņa uzstāsies Libe komitejā ar eh, Eurojust atskaiti par 2011. gadu. Mēs dzirdējām divus teikumus šorīt. Pirmais eh, - Eurojust nestrādā, otrais - Eurojust nestrādā pietiekami labi. Eh, tā tad man ir diezgan liels izaicinājums pārliecināt, ka tā nav gan. Tomēr mans eh, mērķis nav tikai oponēt eh, runātājiem no rīta, bet es runāšu arī par eh, Eurojust sadarbības uzlabošanas iespējām, un, ja laiks atļaus, es arī īsumā paskaidrošu, kādas ir Eurojust iespēju robežas. Es saprotu, ka mūsu organizācija vēl nav tik plaši pazīstama kā, piemēram, firmas Coca-Cola produkti, tāpēc es informēšu par Eurojust uzdevumiem un um, arī tiem līdzekļiem, kādi ir mūsu rīcībā, tad es arī paskaidrošu Eurojust lēmumu 2009. gadā. Tālāk es paskaidrošu, kā mēs redzam organizēto noziedzību, korupciju un naudas atmazgāšanu, un es arī minēšu dažus piemērus Eurojust ir izveidots 2002. gadā, un eh, šī paša gada decembrī Eurojust sāka strādāt eh, Hāgā, Nīderlandē. Un 2009. gadā eh, Eurojust ir piešķirtas lielākas pilnvaras Kāpēc es minēju šo Eurojust lēmumu? Galvenokārt tāpēc, ka līdz 2011. gada jūnijam vēl ne visas valstis ir ieviesušas Eurojust lēmumu un mūsu ikdienas darbā šīs apstākļis traucē sasniegt tos panākumus, kādi mums varēja būt. Bet uh, lēmumi netiek pieņemti uz mūžīgu laiku, tiek pieņemti ar vien jauni lēmumi, un Eurojust ir minēts arī Lisabonas līgumā divos pantos, 85. pantā, kur ir minēta Eurojustu struktūru, pilnvaras un parlamentu vērtēšana. Ar parlamentu vērtēšanu es saprotu gan Eiropas e, parlamentā, gan arī valstu parlamentos izdarīto vērtēšanu. 85. pāns. un e, Eurojustus nosaka Eirojus struktūra, kas, protams, varētu tikt uzlabota. Bet vēl 85. pantā ir arī apstiprinātas Eurojust pilnvaras, un ja mēs apskatām 85. Eh, pantu, tad mums ir pilnvaras eh, ierosināt izmeklēšanu un arī kriminālu vajāšanu. Pēc Lisabonas līguma 85. panta Eurojust uzdevums ir atbalstīt un nostiprināt koordināciju un sadarbību starp nacionālajām izmeklēšanas iestādēm un prokuratūrām. Un 2000. Eh, gada 14. decembrī tika nolēmts, ka Eurojust uzdevums ir efektīvāk cīnīties pret smagiem pārrobežu noziegumiem, sevišķi, ja tie aptver divas vai vairākas eh, Eurojust Eiropas Savienības dalību valstis. Tātad mūsu mērķis ir uzlabot izmeklēšanas koordināciju, veicināt juridisko palīdzību un eh, izdošanu starp valstīm un atbalstīt dalību valstu kompetentās iestādes cīņā ar noziedzību. Eurojust uzdevumi ir noteikti 6. A un 7. Eh, A pantā. Uzdevumi ir galvenokārt izmeklēt, vai izdarīt kriminālu vajāšanu konkrētos e, gadījumos, pieņemt, ka vienā valstī var būt labāks iespējas kriminālu vajāšanā nekā citā, un e, arī koordinēt darbu, izveidot kopīgās izmeklēšanas grupas un sniegt Eurojust vajadzīgo informāciju. Pašlaik Eurojust ir pilnvaras tikai pieprasīt. Eurojust nav iespēju eh, piespiest kādas dalību valsts iestādi vai likt iestādēji sākt izmeklēšanu vai kriminālu vajāšanu. Es vēl minēšu, ka bez uh, šī operatīvā darba, bez uh, koordinācijas, kur tiek apskatīta pasākumu organizācija, piemēram, uh, āraisti vai kratīšanas notiek vairākās dalību valstīs, vienlīdzīgi vienādā eh, laikā. Un eh, pirms eh, šīm darbībām notiek koordinācijas sanāksmes, un bez tam arī ir sanāksmes par svarīgiem jautājumiem par organizēto noziedzību. Šeit būtu jānosauc eh, trīs pasākumi, kas tika ieviesti ar jauno Eurojust lēmumu no 2009. gada, bet pašlaik gan apmēram viena trešdaļa no dalību valstīm ir ieviesušas šo 2009. gada lēmumu. Lēmums apskata mūsu dalību kopīgajās izmeklētāju grupās, arī noteica, ka ir jābūt operatīvai koordinācijai un informācijas apmaiņai. Varbūt um, viens um, komentārs par kopīgajām izmeklēšanas grupām un varbūt nākotnē varētu būt um, tāda situācija, kad arī citām Eiropas Savienības institūcijām šeit būs jāiesaistās, bet pašlaik kopīgās e, izmeklēšanas grupas bija tāds projekts, kurš e, sākās e, ļoti mazā apjomā, bija maz grupu, kas tika izveidotas, un viens no iemesliem ir tāds, ka bija maz finansējumu šīm grupām. Pēc tam Eiropas komisija nodrošināja finansējuma iespējas izmeklēšanas grupām 95% finansējuma deva komisija un Eurojust deva atlikušos 5%. Un pēc finansējuma saņemšanas šādu kopīgo izmeklēšanas grupu ir daudz vairāk. 2010. gadā un līdz šim, līdz šī gada jūnijam, Eurojust ir uh, atbalstījis ar finansējumu 65 uh, kopīgās grupas Eiropas mērogā Arī Eurojust veicina operatīvo koordināciju, tātad sadarbību starp izmeklētājiem un prokuroriem. Un eh, Eurojust eh, palīdzība ir pieejama jebkurā laikā. Kādas ir priekšrocības šai koordinācijai? Pagājušā gada decembrī apmēram desmitos vakarā es saņēmu eh, zvanu no franču kolēģa, un viņš pastāstīja, ka eh, franču varas iestādes nopratina aizdomās turēto starptautiskās organizētās noziedzības lietā, un aizdomās turētājs atzinās, ka viņam ir 3 miljoni eiro Luksemburgas bankā. Un tā kā šeit ir runa par organizēto noziedzību, tad nebija zināms, vai arī vēl citiem cilvēkiem ir pieeja šim kontam, un jautājums bija, vai var uzreiz iesaldēt šo bankas kontu. Es saņēmu šo zvanu desmitos Eh, vakarā naktī sazinājos ar eh, Luksemburgas finansu izmeklēšanu un prokuratūru, un līdz nākamā, eh, nākamajam rītam, līdz banku darba sākumam, šis konts tika iesaldēts. Un bez tādas steidzamas koordinācijas mēs nevarētu tik ātri rīkoties par informācijas apmaiņu, lai uzlabotu mūsu darbību. Dalību valstīm noteikti ir jāievieš jaunais Eurojust lēmums. Es arī gribētu minēt mūsu sadarbību ar Eiropolu. Jūs atradīsiet šeit aprakstu sadarbībai. Es gribētu kā praktiķis teikt, ka Eurojust un Europol pagaidām e, sadarbojas ar 17 Europol nodaļām, bet Atcerēsimies, ka Eiropol ir vairāk kārt, e, vairāk analītiski iestāde un Eurojust ir vairāk e, operatīva, tā tad mums vajadzētu uh, saz, jāsazinās ar visām šīm Eiropol darba grupām, ieskaitot eh, arī terorismu un eh, citu bīstamo noziegumu izmeklēšanu. Mūsu sadarbība ar Olaf pašlaik eh, pieņemas ātrumā un, piemēram, pagājušajā gadā Olaf nosūtīja astoņas lietas uz Eurojust un Olaf pārstāvi piedalījās astoņās koordinācijas sanāksmēs. Mēs izskatījām vairāk nekā 1400 lietu pagājušajā gadā un līdz jūnija vidum jau ir vairāk nekā 500 lietas, tātad kopumā šogad varētu būt eh, līdz 1500 lietām. Mēs apskatām eh, smagos noziegumus, narkotiku pārvadāšana ir mums ļoti svarīga un arī daļa narkotirdzniecības ir saistīta ar organizēto noziedzību, tāpat kā arī e, cilvēku kontrabanda, naudas atmazgāšana. Un arī ir šeit e, citi noziegumi, kas ir saistīti ar organizēto noziedzību. Eh, piemēram, pagājušajā gadā mēs skatījām 26 eh, korupcijas eh, lietas, bija 19 sanāksmes un vienā tika izveidota kopīga mm, izmeklēšanas grupa. Naudas atmazgāšanā mēs izskatījām 122 lietas, un naudas apmazgāšana ir ceturtais izplatītākais nozieguma veids ar kādu mēs, kādu mēs izmeklējam. Tad notika 27 koordinācijas sanāksmes un tika izveidotas divas darba grupas un vēl divas saistībā ar narkotiku kontrabandu. Par organizēto noziedzību mēs skatījām 197 lietas pagājušā gadā notika 56 koordinācijas sanāksmes un tika izveidotas sešas darba grupas. Tagad par iespēju robežām, kāda mums, kādas mums pašlaik ir. Piemēram, operācija Drakula vērsās pret Rumāņu noziedzīgo organizāciju, kas arī organizēja ielaušanās, zādzības eh, lielu firmu birojos, kur eh, ielauzās un eh, nozāga datoru materiālus. Šie noziedznieki izvēlējās tādus birojus, kas ir tuvu uh, automaģistrālēm, lai varētu ātri pārvest šīs nozaktās iekārtas. Grupa darbojas Francijā, Luksemburgā un Beļģijā, un bija arī informācija par Dāniju, Nīderlandi un apvienoto karalisti tad nozagtā tehnika tika pārvesta uz Vāciju, no turienes uz Rumāniju, un Rumānijā šie datori tika pārdoti un arī nauda tika atmazgāta. Tika arestēti noziedznieki Francijā, Luksemburgā, Beļģijā un Nīderlandē, un izmeklēšanas tiesnesis lūdza koordinācijas sanāksmi Eirojusta līmenī. Un tika lūgts izveidot datu bāzi par nozagto um, datoru tehniku, kas dotu iespēju saistīt uh, šo tehniku ar konkrētām laupīšanas uh, epizodēm un arī tika lūgts izveidot DNS datu bāzi tātad DNS paraugi no nozagtajiem materiāliem, un pēc tam arī varēja salīdzināt, vai kāds no jau aizturētajiem nav piedalījies šajos noziegumos. Tad arī tika skatīta iespēja izdot Eiropas arēsta orderus gadījumam, ja vienā valstī aizturētu noziedznieku, gribēja prātināt eh, izmeklētāju citā valstī, tad eh, tika atrisināti jautājumi par konfliktējošo jurisdikciju dažādās valstīs, un beidzot tika ieteikts izveidot eh, kopīgo izmeklēšanas grupu par nelaimi visi šie pasākumi tika noraidīti, un tātad pašlaik mēs nevaram neko vairāk darīt, ņemot vērā esošo likumdošanu, un pat jaunais Eurojust lēmums nevarētu palīdzēt mums šeit. Tātad es atvainojos, ka runāju tik ilgi, bet eh, es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Eh, tas, kā mums ir ierobežots laiks, ir mūsu vaina, un es eh, jums atvainojos. Tulkiem vēl ir dažas minūtes, kad viņi var strādāt, bet mums ir jābeidz šī sanāksme pirms 12.40. Tātad eh, paldies Eurojust viceprezidentam par šo interesanto uzstāšanos un mēs gribētu eh, saņemt eh, šos prezentācijas materiālus uz eh, elektronisko pastu. Jūs runājāt par kopīgām izmeklēšanas grupām un dažreiz dažas dalību valstis jums atteica šādu grupu veidošanu. Les, les États membres qui le refusaient, euh, mais j'aimerais savoir. Un es eh, nejautāju jums, kādas ir šīs valstis, bet eh, kādos apstākļos dalību valstis eh, atteica kopīgās izmeklēšanas grupas un, un kāds bija pamatojums šim atteikumam. Vai šie pamatojumi bija labi un var šeit kaut ko darīt, lai tādas situācijas novērstu? Paldies, Kročētas kungs. Man ir jautājums par to, ka nav Eurojust iniciatīvas tiesības un līdz ar to Eurojust pilnvaras ir ierobežotas un līdz ar to arī efektivitāte. Jo Eurojust var darboties tikai pēc dalību valstu lūguma. Vai jūs nedomājat, ka ir jānostiprina eh, savienība un iespēja eh, cīnīties pret organizēto noziedzību, piešķirot Eurojust papildus pilnvaras, īpaši eh, pilnvaru sākt izmeklēšanu? Jotan Dankungs, paldies! Paldies! Es runāju kā tāds norūpējies Eiropas pilsonis. Šorīt eh, mēs dzirdējām no ala pārstāvu, ka ir vajadzīgs Eiropas prokurors. Nu, vai jūs piekrītat, nevis kā Eiropas pārstāvis, bet vienkārši tā plašāk skatoties uz lietām? Paldies! Sondergaard kungs, lūdzu. Jā, paldies par šo te uzstāšanos. Jūs e, minējāt to, ka ir atšķirības ar to, ko dara Eiropola un Eirojust. Eirojust ir vairāk kooperatīva organizācija, kamēr Eiropola e, ir tāds informācijas apkopotājs. Un mani satrauc tas, ka dažādos pētījumos, arī sarunās, dažādos fórumos mēs dzirdām, ka ir ļoti ka pastāv problēmas sadarbībā praksē starp Eiropolu un Eirojust. Es nezinu, vai tas tā ir, vai varbūt struktūra ir tā, kas ir vainīga, un tāpēc e, ir šīs sadarbības problēmas. Tātad varbūt veids, kā dabas organizācijas ir struktūrētas, varbūt tās ir problēmas ar organizāciju mandātiem, kādēļ rodas šie konflikti jūsu starpā. Jā, Kalīno kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tikko mēs uzklausījām Eirodžast prezentāciju, un tā parādīja, kādas ir raksturīgās iezīmes, kā darbojas Eirodžast un kādi ir ierobežojumi tā darbībai. Vai jūs varbūt varētu tuvāk pastāstīt par šo koordinēto vadību? Eh, kādā veidā mēs šo koordināciju varam labāk izmantot, lai veicinātu izmeklēšanas procesus. lai uh, varētu panākt to, ka mēs vairāk no dažādām dalību valstīm, piemēram, uh, eh, panākt labāku policijas dienestu un speciālistu sadarbību, lai labāk izmantotu uh, cilvēka resursus. Jā, nu, Eroģas ļoti skaidri pateica, ko uh, eh, Eroģas dara, ko tas ir padarījis un uh, paveicis un kādi ir panākumi. Jā, tas viss ir labi. Bet kā trūkst, kādi instrumenti varbūt ir nepieciešami, ko jūs vēlētos redzēt? Eh, jūs runājāt par uh, apvienotajām izmeklēšanas grupām, par tā saucamiem džitiem. Uh, bet eh, mēs zinām, eh, ka ne tikai sadarbības eh, trūkums ir problēma, trūkst arī līdzekļu. Bet ņemot vērā, cik ļoti daudz līdzekļu dalību valstis zaudē organizētās noziedzības dēļ, man liekas, ka šī sakarā dalību valstis cik labi nemāk rēķināt, nesaprotot, kāds būtu labums no sadarbības un tās finansēšanas. Tātad, ko jūs varētu pateikt par to, kā jums trūkst? Un tālāk lūdzu piecas minūtes atbildēm uz visiem šiem jautājumiem. Vicepriekšsēdētāja kungam, jā, nu es domāju, ka jūs piekrītat, ka piecas minūtes uz sešiem jautājumiem tas, ka nav nopietni, bet eh, pirmais jautājums iemesls, kādēļ pieprasījumi nesaņem atbildes eh, koordinācijas sanāksmu laikā. Pieprasījumi iemesls, eh, iemesli mēdz būt atšķirīgi. Mm, reizēm tie ir pilnīgi pamatot, un mēs to esam novērojuši vairāk kārt. Varbūt tās, piemēram, ir bailes no uh, starptautiskas eh, dimensijas piešķiršanas kādai lietai attur eh, tiesneši no līdzdalības, eh, no darboties džitos, un nu, tam ir pilnīgi nu, tāds pamatots iemesls, es saprotu. Nu, šīs bailes no starptautiskās dimensijas praktiskam darbonim, tiesnesim ir skaidrs ka viņam jāpārvieto lietas no galda labās puses uz kreiso. Un ko tas nozīmē? Tātad, ja viņiem ir, piemēram, uz laiku aizturētie, ja uh, process pārāk ievēlkas, uh, eh, viņi riskē, lieta kļūst grūtāka, sarežģītāka izveidot kopēju izmeklēšanas grupu un e, viņi baidās, ka nespēs e, attiecīgajos termiņos pabeigt lietu. Taču mēs varam tikai cerēt, ka tiesnesis, kuram būtu, e, mēs varam tikai cerēt, ka, piemēram, uh, nenotiks tā, ka noziedznieks nesaņems pelnīto sodu, viņš varbūt varēs saņēmis pāris gadus vairāk klāt pie savu cietumsoda, ja būtu ņemts vairāk, viņš ir darbojies starptautiskā grupā. Nu, tālāk, runājot par 85. Lisabonas līguma pantu, tas nosaka, ka Eiročas tam ir jāspēj pieņemt lēmums eh, pār izmeklēšanu uzsākšanu un, un eh, kriminālu vajāšanas uzsākšanu. Bija arī jautājums par saistību, kāda ir Eiropolam ar Eirodžast un satarbību starp šīm aģentūrām. Es nedomāju, ka mums būtu kādas fundamentālas problēmas eh, starp mūsu organizācijām. Mēs ejam pareizajā virzienā Piemēram, komunikācija rīki ir, protams, tiem, tiem ir jābūt, ir jānosaka, kāda un kāda informācija tiek nodota, ko tad Eirodžasts var darīt ar šo informāciju, vai tā tiek nodota kādai tiesnešu kolēģijai vai organizācijai vai atsevišķai dalībvalstī, vai to var nodot tiesību sargājošām iestādēm dalībvalstīs un tā tālāk un tā tālāk. Es te neredzu fundamentālas problēmas struktūrā, jaunajā organizācijā. Un pēdējais jautājums eh, runāja par to, ko varētu uzlabot, un te es varu teikt, ka jaunais Eiropas lēmums eh, prasa tā īstenošanu visās dalību valstīs, un es arī domāju, ka komisija ir apstiprinājusi, ka nākamgad eh, parādīsies regulas priekšlikums 80. panta tātad kontekstā. Un es jau te, protams, nerunāju eiro jūs vārdā, bet, nu, tas ir mans personiskais viedoklis. Kā ne tikai attiecībā uz struktūru, bet parlaments izvērtēs arī to, kādas pilnvaras būtu piešķiramas Eirojust. Un jautājums bija arī par Eiropas pilsoņiem. Nu, es nevaru atbildēt, vai mums ir nepieciešams Eiropas līmeņa prokurora birojas, Eiropas galvenais prokurors noskams, jo šeit viedokļi ļoti atšķirīgi, taču, ja jūs pajautājat, piemēram, Sēnkungam, tad viņš uzskata, ka tas ir nepieciešams. Un acīm redzot, šim prokuroram būtu jāaizstāv ne tikai Eiropas Savienības finanšu intereses, bet arī cīņa pret organizēto noziedzību kopumā. Paldies! direktora vietniekungs, un paldies par jūsu sniegtajām atbildēm, par to, ka jūs arī iekļāvāties šajā niecīgajā laika brīdī, ko mēs jums atvēlējām. Taču mēs ļoti ceram, ka mums būs vēl iespējas runāt par šiem jautājumiem, uh, un atvainojamies arī tūkiem par ne, to, ka nedaudz pārstrādājām, bet tagad mums būs pusdienu pārtraukums, un tad mēs turpināsim uzklausīšanu ar Piero mm, Da eh, Graso prezentāciju pulksten trijos. Labu apetīti!